Okay. Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Un kolēģi, dāmas un kungi, sāksim mūsu sanāksmi. Mums ir daudz punktu darba kārtībā un sešos pēcpusdienā sāksies koordinātora sanāksme, tā kā vispārējais mums ir jāizdara līdz pulksten sešiem. Sāksim darba kārtības pieņemšanu. kārtībā ir um, grozījumi, kas pārīkums no tautas partijas uh, vēlas pārlikt 17. punktu. Un Gozloviska Brovas kundze 25. punktu. Lauksimniecība un starptautiskā tirzniecība. Šie, šo, šo punktu izskatīšana tiks atlikta, ka mēs pagaidām par tiem nerunāsim šodien. Viljamam Dartmautam arī bija lūgums 15. punktu. Garantijas piešķiršana EIB arī tiks atlikts uz 9. novembri. Un es skatēju tad. Un Desarnēs kundze šodien nebūs zālē un 20. Eh, trešais punkts eh, tiks izskatīts otrdien no rīta. Savukārt 22. punkts eh, tiks izskatīts kā pirmais otrdien pēcpusdienām. Tā kā tiks pamainīta punktu izskatīšanas kārtība. Ar šiem grozījumiem tā pa kārtība tik pieņem bildumu. Es teikšu dažus vārdus par visiem šiem atliktiem punktiem. Atliktie punkti ietekmēs ne tikai šo, bet arī pārējās turpmākās sanāksmes, kas jau ir ieplānotas. Tā kā šādai atlikšanai jābūt ārkārtas pasākumam, un kad darba kārtība tiek pieņemta, referentiem jāskatās, lai viņi varētu tikt uz sanāksmēm, kad viņu ziņojumi tiek izskatīti. Vēlos lūgt jums visiem, īpaši referentus un koordinatorus, un mēģināt izvairīties no šādām situācijām. Protokola apstiprināšana sanāksmī, kas notika pagājušā reizi. Protokols tiek apstiprināts, ja nav iebildumu. Ja komentāri neizskanēs līdz šīs sanāksmes beigām. Priekšsādātāja paziņojumi. Vēlos jūs informēt, ka šodien un rīt mūsu sanāksmē tiek pārraidīta tieši ētrī. E Izņemot slēgtas sanāksmes. Dokumenti jums uh, tika izdalīti. Rīt um, šis sanāksmes otrā daļa nenotiks šeit, bet citā zālē. E ASP 5G2. Jo ir izveidojusies ārkārtas situācija, diezgan daudz sanāksmju. Un pā, uh, PHS uh, ēkā ir um, ūdens noplūde. No Devdevas Salavana saņēmu vēstuli Viņš ir bijušais uh, tirsniecības ģenerāla direktorāta direktors, un viņš man informē. Dažs personiskās piezīmes tur arī bija, bet uh, tagad uh, eh, Eštānas kundze viņu iecēla par Eiropas ārējas darbības dienesta vadītāju, un viņš vairs nestrādās tirsniecības jomā. Un vēstules beigās viņš pasakās man, uh, un arī visiem INTA komitejas biedriem par profesionāliskumu un um, atbalstu, uh, kas uh, tika sniegti uh, Tirzniecības ģenerāla direktorāta darbībai. Es domāju, mēs varam pateikties vēstules autoram arī par viņa gatavību sadarboties ar mūsu komiteju un protokolam Dēdam Salvānam jāpasakās par viņa darbu, tīpaši veselības aprūpas jomām, par panākumiem un uh, starptautiskās tirdzniecības nolīgumi, kas ir parakstīti Eiropas Savienības vārdā. Uh, 4. un 5. punkts eh, tiks skatīti kopā. Brīvprātīgas partnerattiecību nolīgums starp ES un Kongo par mežtiesību aktīviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koknes izstrādājumu tirzniecību uz Eiropas Savienību. Un piektais punkts ir es un Kamerūnas brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums par mežu, nu, par to pašu tēmu. Mēs esam atbildīgā komiteja. Referents ir Janik Žadokungs no Zaļo partijas. Un um, atgādināšu, ka 2005. gada decembrī padome atļāva komisijai uzsākt uh, parunas par nolīguma slēgšanu ar valstīm, kas ražo koksni, lai izpildītu 2003. gada rīcības plānu par eh, mežtiesību aktu ieviešanu pārvaldību tirzniecību. Un, lai labāk kontrolētu koksnes importus, sarunas ar Kongo un Kamerūnu nesen tika noslēgtas, un parlamentu lūdza sagatavot secinājumus par šiem uh, nolīgumiem. Lūdzu, vārds Žadokungam. Atvainojiet, atvainojiet. Katrina Berbera vēlas, iz... nevars, nevēlas izteikties, tad sākumā Žadokungs. Euh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, mums ir jāsniedz savs atzinums uh, par brīvprātīgo partneru attiecību nolīgumu. Tas ir par diviem šādiem nolīgumiem. Šo, šajā, nodaļas, uh, šajā nedēļas nogalē parlamentam bija jāpauž savus uh, atzinums. Jau 2009. gadā mēs šo procesu sākām, bet tas bija pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Eh, Kongo, Brazavilas Kongo politiskā situācija ir atšķirīga no tās, kas ir Kamerunā. Mūsu projektā mēs gribējām ņemt vērā to domu, ka pat uh, legāla uh, atmežošana var atstāt ļoti sliktu iespaidu uz eh, vietējiem kopienām. Līdz ar to šie nolīgumi ir ļoti svarīgi. Un tātad mēs arī širam Kamerūnu un Kongo, jo abos gadienos mēs gribam ierosināt, lai šie brīvprātīgās partneru attiecības nolīgumi tiktu apstiprināti. Pat tad, ja abos gadījumos ir secināms, ka debašu process ir eh, drīzāk ievērojis to ietvaru, kas tika noteikts apspriedes ar eh, pilsonisko sabiedrību, mēs tomēr pamatoti varam paust bāžas par to, kā šie brīvprātīgās partnerattiecības noliegumi tiks īstenoti jo komisija sešus mēnešus pēc šī DPN uzsākšanas ir sniegusi paziņojumu par pašreizējo situāciju. Jo īpaši Brazavilas Kongo gadījumā tas ir saistīts ar uh, pilsoniskās, ar konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību. Uh, tas attiec arī, arī uz kameru, un taču vairāk tas attiec uz uh, Brazavilas Kongo. Mēs vēlētos, lai komisija pēc iespējas drīzāk identificētu un informētu mūs par īpašajiem līdzekļiem, kas būtu pieejami BPN īstenošanai īstenošanai plašākā kontekstā. Tātad šai jābūt ir labai finansēšanas praksēs, te ir arī jāsacina, kāda ir tehniskā palīdzība nepieciešama. Vēl viens specifisks jautājums, kas ir saistīts ar to pieņēmumu, ka šis brīvprātīgo partnerattiecību nolīdz, nolīgums netiks īstenots attiecīgi tā, kā tam būtu jā, jābūt. Tāpēc mēs varētu aicināt ombudu, ko varētu pieaicināt eh, viena vai otra iesaistītā puse. Mēs varētu, piemēram, iedomāties, ka Kongo vai Kamerūnas pilsoniskā sabiedrība eh, secinās, ka šo nolīgumu īstenošanas gaitā kaut kas notiek pret viņu gribu, tād, tādā veidā eh, šeit būtu iespējams uh, strīdu risināšanas mehānismus, lai mēs varētu labi īstenot šo brīvprātīgo partneru attiecību nolīgumu. Tāpēc mēs uzstājīgi lūdzam, lai komisija pārauga šo BPN īstenošanu, un tāpēc mēs vēlētos, lai komisija varētu nākt eh, šeit sniegt mūsu, eh, pārskat mūsu priekšā, lai mēs zinātu, kāda pat laban ir situācija. Uh, jo skaidrs, ka būs arī citi šādi veidi nolīgumi un jāizveido tāds precedents, ka BPN ir ne tikai pozitīvs sarunu gaitā, bet arī tas ir pareizi īstenots. Paldies! S sāksim ar Katrinu Bierdu, ēnu referentu no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies kā kopā skatījām šos nolīgumus. Tas ir saprātīgi. Runā, eh, mēs eh, kā Eiropas Savienības eh, pārstāvi esam atbildīgi par to, lai iestātos par legālu koksnes tirzniecību. Un es domāju, mums, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tad, kad mēs šeit spriežam mūsu kolēģi Gojā, Japānā, uh, mēģina iestāties par biodaudzvērtības nagājo, mēģina iestāties par, par eh, dabas resursiem. Iegūš, ieguvēji rūpniecības bieži vien ir izcirtušas milzīgas, uh, milzīgas teritorijas, kas agrāk Āfrikā bija uh, Uh, klāts ar mežiem, un kas arī nodrošināja iztiku tūkstošiem ģimeņu. Bet šīs industrijas, šīs nozares tagad ir atvieglojuši ne tikai nelegālo izciršanu, bet arī milzīgu palielinājumu uh, dzīvnieku nelegālā, uh, nelegālā uh, nogalināšanā un medīšanā, un tas atstāja akal iespēju ne tikai uz bioloģisko daudzveidību, bet arī uz eh, vietējiem iedzīvotājiem. Mums jāņem vērā, kā tīrzniecība ietekmē dabu. Eiropas un ASV valdībām ir jāiestājas par ilgspējīgu resursu izmantošanu un jāaizsargā meža. Es augstu vērtēju šo brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu kā vēl vienu iespēju iestāties par dabu. Taču, kā norāda mans kolēģis, Džaniks Žado, ir, jā, ir jādara vairāk, jo ļoti daudz tiek izsirta koksne un vietējiem iedzīvotājiem par to kompensācijas nemaz nav tik lielas. Te ir jādomā ne tikai par eh, dabīgajām dzīvotnēm, bet arī par cīņu pret klimatu pārmaiņām. 20 līdz 30 eh, miljārdi eh, oglekļa tiek aizturēta šajos mežos. Tātad meži ir liela iespēja cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Uh, 20% no ikgada emisijām var aizturēt šie meži. Un te nav runa tikai par Kamerūnas vai Kongo mežu resursiem, bet arī par, par vispārējo planētas stāvokli. Tie ir visas mūsu planētas resursi. Un tāpēc mums jānodrošina tas, ka brīvprātīgo partneru attiecību nolieguma prasības tiek pareizi īstenotas. Mums jāpalīdz šim valstīm arī nodrošināt starptautisko pārvaldības plānu, lai tās varētu pareizi ievērot šos nolīgumus. Es jo īpaši augstu vērtēju šos inovatīvos procesus, kā šis nolīgums tika panākts. Jaunā pieeja meža pārvaldībai lielā mērā iesaista pilsonisko sabiedrību, nodrošinot, ka vispirms tiek eh, izstrādāta politika un pēc tam tā, tā tiek īstenota. Un tas ir labs precedents, kas būs jāturpina arī nākotnē. Vislielākais izaicinājums vēl ir gaidāms. Jāpāriet no teksta uz praksi. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Šiet, ka neviens cits no ēnu referentiem negrib izteikties, varbūt vēl kāds no šīs komitejas gribētu izteikties lūdzu no goja grupas pārstāvis. Nav ieslēgts mikrofons runātājam. Mikro. Jā. Yeah. Uh, this is obviously uh... Šī ir vitāli svarīga lieta, jo tā attiec ne tikai uz uh, Kongo un Kamerūnas iedzīvotājiem, bet arī uz Eiropas un visas pasaules iedzīvotājiem. Es domāju, ka Janikš Žado ir norādījis uz kritiskajiem aspektiem, kas eh, šai komitejai būtu jāapzinās un kas būtu jāņem vērā, lai pareizi iestātos par brīvprātīgo partneru attiecību nolīgumu īstenošanu. Un arī jāpārbauda, kā tas tiek īstenots, un, lai pareizi arī uzraudzītu šo procesu. igada eksports eh, no Kamerūnas uz eh, Eiropas Savienību ir ļoti liels. Un runājot par lielu industriālu dabīgā meža izmantošanu, kas novad pie atmežošanas un apdraud bioloģisko daudzveidību, jāņem vērā šis ļoti svarīgais jautājums. Tāpēc es stingri iestājos par šo prasību ka ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai attiecībām uz tām Eiropas sabiedrībām, tiem uzņēmumiem, kas izmanto Kamerons, Kamerons un Kongo koksne. Eh, lielā mērā būtībā tiek izmantoti šie meži privātajām korporatīvajām ir interesēm. Un te ir jautājums ne tikai par um, emisijām, bet arī par bioloģisko daudzveidību, un tāpēc noteikumiem ir jābūt ļoti stingriem. Es domāju, šis jautājums par cilvēku tiesībām, kas arī ir saistīts ar šie jautājumu, uh, arī ir jāuzsver arī vietējo kopienu tiesības, runai par tām kopienām, kas eh, dzīvo pie šiem mežiem, arī ir lielā mērā dzīves un nāvis, dzīvības un nāvis jautājums, eh, jo īpaši Kongo, jo tur ir eh, šī zeme ir piedzīvojusi daudz pilsonisko karu un pilsoniskā sabiedrība ir piedzīvojusi diezgan eh, smagas apstākļus. Tāpēc eh, to, tās prakses, par ko šeit ir eh, sasniegt vienošanās, uzraudzīšana ļoti svarīga. Kā mēs varam zināt, ka kvotas tiek ievērotas, ka netiek pārsniegti noteiktie līmeņi un ka eksports ir legāls? tas ir jānodrošina. Un visbeidzot, priekšstādātāja kungs, man šķiet šajā jomā pārsvars galvenais, kam jāpievērš uzmanība, ir saprātīga dabas resursu izmantošana, un jo īpaši pārēja no tās koksnes, kas tiek uh, ievesta no Kongo un Kamerūnas, uz uh, citiem koksnes veidiem būtu īstenojama. Tā tad e, jāpanāk, lai, š, lai nepieciešamais meža daudzums tiek uzturēts. Protams, arī vienkāršie kamerūnas ļaudis jāņem vērā. Viņu mežu saglabāšana nāks par labu visai cilvēcei un tāpēc pasaules sabiedrībai ir jāizpilda, jānes savā atbildības nasta, jo tas skar gan arī nodarbinātību, gan arī ilgspējību. Paldies! Paldies! Vai komisijai būtu kādi komentāri par šeit izskanējošiem viedokļiem? Varbūt attiecībā uz to, kā sacīja referents. Kas pārstāv komisiju, lūdzu? jautā priekšsēdētājs. Vārds jums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mikoš no attīstības ģenerāla direktorātu. Mēs vadījām šīs sarunas ar uh, abos, abu nolīgumu gadījumā. Vispirms es gribētu pateikties Žado kungam un komitejai par uh, pozitīvo brīvprātīgo partneru attiecību nolīgumu novērtējumu. Es domāju, šie nolīgumi ir uzskatām par jauninājumu, īpaši ņemot vērā kā, to, kā tie tika sagatavoti. Tas ir eh, jauns starptautiskā nolīguma veids, jo tur bija iesaistīts ļoti daudzas puses no valdības puses. Tātad šis pozitīvais novērtējums, protams, sakrīt ar musējo saruna procedūra norādīja uz to, ka valdības stingri iestājas par šo procesu, gan arī par to, ka arvien vairāk tika iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Tā uzņēmās savu ļoti svarīgo lomu būt par uh, līdzsvara rādītāji, līdzsvarot uh, vietējās intereses ar ārējām. Un tā izveidot šo līdzsvaru ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu nolīgumu efektīvu īstenošanu. Es gribētu atgādināt, ka šie ir brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi. Tie nav obligāti, tā tad eh, valdības brīvprātīgi iestāja šo nolīgumu izveidē. Un tad, kad nolīgums ir noslēgts, tad valdībai valdība apņems ievērot šos noteikumus, un vairākas klauzulas nolīgumos norāda uz to, kā šie noteikumi tiek īstenot, un tas attiecas arī uz pašnolīgumu garu, ne tikai burtu. Un te es gribētu piebilst kaut ko par mežu ilgspējību pārvaldību, un jo īpaši saistībā ar mežu iznīcināšanu, atmezžošanu. Mēs uzskatām, ka šie nolīgumi kas pamatojas nacionālos tiesību aktos, gan Kongo gadījumā, norāda uz to, kā ilgspējīgi pārvaldīt mežu. Tātad šie nolīgumi pamatojas uz ilgspējības principu. Gan Kamerūgā, gan Kongo problēma ir nevis ar eh, likumiem, bet ar to īstenošanu. Tātad nolīgumi norādīs uz īstenošanas pasākumiem un nodrošinās to, ka tie ir atbilstoši prasībām. Ir vairāki veidi, kā cīnīties ar plaša apjoma atmežošanu. Un tie ir bieži vien eh, daudz plašāk nekā BPN gadījumā. Un te ir arī noteikumi par to, kā uzturēt mežu. Un arī tie mums būtu jāņem vērā. Kad mēs gribam raudzīties plašāka mandāta ietvaros saistībā ar mežu aizsardzību. Tātad šie nolīgumi sniedz iespēju apspriest ar uh, valdībām to juridisko ietvaru, kā jau pieminēja arī Žado kungs, tātad šāds juridiskais ietvars ir pastāvošajās valstīs, un tas ir eh, šo no līguma pamats. Ir vairāki pasākumi, kas ir paredzēti gadus neatkarīgais audits, tad būs neatkarīgs eh, norau, uzraudzītājs, kas nodrošinās, ka pilsoniskai sabiedrībai ir iespēja uh, Uh, vērsties pēc palīdzības, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Tātad nolīgumā ir paredzēti ļoti konkrēti pasākumi. Tie ir piemēroti tiem gadījumiem, ka ja gadījumā Kongo vai Kamerunā vai kādā citā valstī ir pamats bažām par to, kā tiek īstenot nolīgumi vai varbūt, ja valdība tos neievēro, tad šīs bažas ir risinām šādā veidā. Protams, ka šie nolīgumi ir uzskatāmi par diezgan stingru mehānismu, kuru var izmantot, lai uh, kārtīgi pārskatītu visus nolīguma elementus. Runājot par pārvaldību, ir vairākas lietas, kuras šie nolīgumi nevar panākt. Tie nav uzskatām par pareizo instrumentu gadījumos, kad mēs gribam pāraudzīt lai pārveidot valdību tiesu sistēmu. Šie nolīgumi arī nevar visu pārvērst kājām gaisā. BPN, tā šie brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumi ir saistīti tieši ar mežu jomu. Kongo gadījumā mm, mums te ir attīstības eh, programmas, atbalsts sniegšanas prodzēs, programmas. Protams, tas ir ļoti svarīgi, taču mēs nevaram izmantot BPN, lai risinātu visas problēmas. BPN nav uzskatām par panacēju. Mēs esam eh, ļoti gandarīti sniegt jums uh, ziņojums. Es gribētu jums atgādināt, ka ikgada ziņojums par eh, nolīgumu īstenošanu ir paredzēts un eh, to izstrādās eh, jauktā īstenošanas, jeb implementācijas komiteja. Un valdība ir piekritusi nodrošināt pilnīgu caurskatāmību saistībā ar auditoru ziņojumiem un citu uh, īstenošanā iesaistīto pušu ziņojumiem. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Tad es noslēdzu šo punktu. Vēlos atgādināt laika grafiku. Ziņojuma pieņemšana 9 novembrī. Janik Žado, jums būtu uh, komentārs? Es gribēju tikai pateikties kolēģiem un arī komisijas pārstāvēm par sniegtiem skaidrojumiem. Es domāju, ka ir viens vai divi punkti, uh, par kuriem mēs varētu vēl izskatīt. Uh, situācijas esmu mm, izvērties visi instruments, kādi tiek pieminēti, arī neatkarīga ekspertīze, kā arī samierināšanas veids, kā arī veids, kā iesniegt sūdzības un pretenzijas. Tas paliek tāds ļoti nozīmīgs jautājums, un ne tikai šie ārējie konsultanti um, būtu jāizvērtē kā iespēja. Neatkarīgi. Uh, uh, no sistēmas, kāda ir šajās valstīs, un nevar iedomāties to, ka šie nolīgi varētu būt pārvaldības uzlabotāji šajās valstīs, ja tie tādi var būt, nu tad vēl jau labāk. Bet, nu, katrā gadījumā sistēma ir uh, paralēla un nebūtu, tai nebūtu jāpārklājas ar iekšlietu sistēmu šajās valstīs. Un es ceru, ka mums būs jautājums arī par šīs sadarbības caurskatāmību, arī ar Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas šajā sektorā. Paldies! Um. Tagad iesim, skatīsim sesto punktu. Šeit mums jāizskata ziņojuma projekts, ko sastādījis Džordžs Sabins Kutašs par sarunu noslēgšanu ar ASV par nepieciešamajām kompensācijas korekcijām kas ir jāveic pēc ASV paredzētā saistība atcelšanas attiecībā uz azartspēļu un derību pakalpojumiem saskaņā ar vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirzniecību, jeb gads 21. pantu. Lūdzu, vārds referentam. Džordžs Sabins Kutaš. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas eh, parlaments eh, Mums prasa vienoties par šo rezolūciju sakarā ar nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, eh, kas jāveic pēc ASV paredzētās saistību atcelšanas eh, gads ietvaros attiecībā uz azartspēļu un derību pakalpojumiem. Uh, kompensāciju paketi, par ko ir panākta vienošanās, eh, ņemot vērā esošās saistības un eh, tehniskos testēšanas pakalpojumus, izstrādi un eh, izpēti, kā arī pasta pakalpojumus, kā references mēģināju panākt vienošanos. Es tikos ar sektora galvenajām uh, asociācijām un Eiropas kompānijas, kas eh, piedalās azartspēļu un derību pakalpojumu sniegšanā, ir, ir cietuši zaudējumus. Dažas kompānijas apgalvo, eh, ka ASV tiesa mm, ir mm, sludinājusi netaisnīgus spriedumus, un tāpēc es vēlos, lai komisija ieskatītos šajā sektorā un radītu godīgus konkurences apstākļus. No otras puses, ASV lēmums ir pieņemts saskaņā ar gads 21. pantu, un līdz ar to juridiski tas ir nevainojams. Kompensācijas, par kurām panākta vienošanās, e, ir panāktas sarunu gaitā par e, ņemot vērā attiecīgā panta aptvērumu, un līdz ar to tas arī ir nevainojami. Uh, es vēlos uzsvert, uh, ka mums ir panākta vienošanās, un es vēlos aicināt kolēģus balsot par to. Paldies! Paldies! Vai kāds cits vēlas izteikties? Tad komisija Ursula Honiga, lūdzu. Nothing to comment. Jums nav ko komentēt. Vai jums ir? Nē, nevienam nav ko komentēt. Atgādināšu par laika grafiku. Līdz 29. datumam jāiesniedz grozījumi. Kristofers Fjellners. Paldies! Varbūt komisija pagadām nav gatava komentēt. Bet es vēlos, ja ne tagad, tad uh, vēlāk saņemt skaidrojumu par to, kas tajā visā ir jauns kompensāciju schēmā, par ko ir panākta vienošanās. Es um, esmu dzirdējis komentārus no interesētajām pusēm, kas saka, uh, tas, uh, ko mēs saņemam, nu, tas tā nav vērts esam ieguldējuši pūliņus un, principā, dažas lietas mums tāpat uh, varētu jau būt, un līdz ar to tur nav pievienotās vērtības, salīdzinot ar to, kas ir zaudēts uh, azartspēļu sektorā. Tā kā vēlāk es vēlētos dzirdēt no komisijas detalizētāku informāciju, kas tajā visā ir jauns. Salīdzinot ar to, ka, pie kā mums bija piekļuva jau agrāk, īpaši pasta pakalpojumu sektorā tad es lūdzu informāciju par to, ja ne nu tagad, tad vēlāk. Komisija vai jūs būtu gatavi atbildēt uz šo konkrētu jautājumu? Un nu, tad vēlāk. Labi. Vēlāk. Džordž Kutašs. Paldies priekšsēdātājiem. Ja komisija nevēlas atbildēt, Es vēlos um, teikt kolēģim, man notika diskusijas ar uh, daudzām kompānijām, kas uh, ir iesaistītas galvenajām kompānijām. Un um, diskusija būtība ir vienkārša. Kompānijas saprot, ka vienošanās ir nepieciešama, kompānijas saprot mūsu nostāju un komisijas nostāju. Uh, Un uh, pat kompānijām, pat ja kompānijām ir zaudējumi, es minēju, ka kompānijām ir zaudējumi šajā procesā, bet kompānijas piekrīt, ka nav iespējams panākt labāku vienošanos. Tātad, ko vēlas kompānijas? Vēlas, lai tiktu atzīta šī situācija un lai tā tiktu pieņemta. Nu, tas ir vienīgais, ko viņa lūdz, un vismaz uh, par to liecina mana personiskā pieredze. Paldies uh, Fjellner kungam. Varbūt uh, kafijas pārtraukuma laikā mums būs iespējams detalizētāk to visu pārunāt, bet um, saprotu, pagaidām ASV nevēlas atvērt azartspēļu tirgu. Jūs redzat, uh, kas notiek arī ar radiopakalpojumu tiesību aktu, kas tiek skatīts ASV, bet par to mēs nerunājam. Tad kompensācijas būs izmaksātas sektoram, kas cieta zaudējumus, bet kas, manuprāt, ir iš, ļoti svarīgi, un es vēlos, lai komisija atbildētu, vai ekvivalentas kompensācijas ir paredzētas citiem sektoriem. Un runājot par, es runāju par runājot ar eh, komisijas pārstāvjiem, man šķiet, ka dažas lietas, kas ir panāktas īpaši pasta pakalpojumu sektorā, nu, tas eh, nav pietiekami ar tiem zaudējumiem, kas ir ciesti pasta pakalpojumu sektorā. Un, um, ja jau ir panākta vienošanās, tad, ja tiek zaudēta piekļuve viena vietā, tad jānodrošina piekļuve tirgumu cit, citur. Uh, Es vēlos zināt, vai tas, ko mēs saņemsim kompensāciju veidā, ir līdzvērtīgs tam, ko mēs zaudējam. Vai arī ASV eh, vienkārši saka, šo gabalu mēs eh, atstāsim sev un jūs saņemsiet eh, pavisam mazu gabaliņu kā kompensāciju. Nu, tad varbūt mēs arī tam piekritīsim, bet procesa gaitā mums par to būtu ļoti um, jāstrīdās un es vēlos, lai tas arī notiktu, šī, lai šīs diskusijas notiktu pirms uh, nobalsošanas. Honiks kundze, kāpēc komisija nav gatava atbildēt uz šiem jautājumiem? Jums ir vārds. Paldies. Es domāju, es nepaspēju pieteikties un mm, pacelt plāksnēti. Es vēlos precizēt, uh, ka tiešām tajā visā ir kaut kas jauns, uh, saistības ir jaunas, nolīgums eh, ir paredzēts eh, padoms lēmuma eh, formā, un saistības, ja jūs tās aplaukosiet attiecībā uz pasta kurieriem, piemēram, par glabāšanas un noliktavu pakalpojumiem, par izstrādes un izpētes pakalpojumiem un dažiem citiem pakalpojumiem, kā analītiskā testēšana un analīze, nu, nu tur ASV uzņemas saistības pilnā apmērā un sastāda pat laika grafiku, lai tās ieviestu. Es nezinu, vai tas kāds manīs situāciju tirgo, bet gads parasti sarunas šādi nerisina, jo bieži tas noved pie mm, saistību uzņemšanas. Uh, Šīs jaunās saistības savukārt pēc definīcijas ir jaunās, tā kā nebija iespējams saņemt kompensācijas uh, zaudējums cietušajā sektorā, tad mums šķiet, ka šī vienošanās noslēdz ļoti sarežģītas diskusijas, kas mums ir bijušas. Paldies! Pirms dot vārdu referentam, noslēguma vārdam, es redzu Jakulino kungu, kas ir ēnu referents. Presidente, non ho avuto il piacere di ascoltare per intero l'intervento del... Paldies. Ho ascoltato brevemente l'intervento di chi... Es arī uzklausīju ļoti uzmanīgi visu to, kas bija teikts, arī attiecībā uz uh, kolēģiem, kas uzstājās uh, un pārstāvēja komisijas viedokļus. Domāju, ka kompensācija jautājumā. Uh, būtu jādefinē tādi konkrētāki elementi. Un par to visu tika runāts. Uh, un tiek arī ļoti precīzi runāts par to, kādi kompensējošie pasākumi varētu tikt pielietoti. Un noslēgumā es gribētu teikt un atkārtot, norādīt uz to, ka piekrītu šo sarunu noslēgšanas procedūrai un arī nolīgumam, bet jāaizsargā arī azartspēļu biznesā iesaistītā puse un arī atsaukšos uz Barņie kungu, kas norādījusi to, ka būs m, zaļā grāmata par internetu pret uh, azartspēlēm un derību pakalpojumiem. Paldies! Tagad Kutaškungs. Olē. Paldies! Es vēlos pateikties arī visiem kolēģiem, kas uzstājās šodien par šo tēmu. Esmu atvērts diskusijām ar ikvienu no jums, lai uh, uzlabotu šo ziņojumu, bet uh, neaizmirstiet tā ir vienošanās, un mēs varam teikt jā vai nē, iespējams. Uh, Mēs eh, konkrētus punktus varam labāk izskaidrot. Šo to varbūt var svītrot, un tas arī ir viss. Bet es, es, es esmu atvērts. Es esmu atvērts diskusijām. Paldies! Par, inf... par laika grafiku. 20, līdz 29. datumam lūdzu grozījumus un ņemot vērā šo, do, šī dokumentu formu, tad ir iespējami uh, grozījumi, tikai viena veida grozījumi. Komiteja balsos 1. decembrī. Jā. Padome būs izskatījusi līdz tam brīdim šo dosiju. Tas ir priekšnosacījums mūsu nobalsošanai 1. decembrī. Tagad par 7. punktu. Priekšlikums, uh, ko prezentēs komisija. Runa ir par regulu, ko ievieš ārkārtas autonomas tirzniecības references attie... attiecībām uz Pakistānu. Priekšlikums tika izskatīts parlamentā. Un tagad komisija ir šeit, lai prezentētu savus viedokļus par šo dosiju. Jūs zināt, pēc plūdiem Pakistānā Eiropadome piešķērusi mandātu par ārkārtas pasākumiem uh, rekonstrukcijai Pakistānā. Un uh, citu pasākumu starpā ir ierosināts vienpusēji regulēt eh, importu ar Pakistānu un atcelt importu nodokli uz trim gadiem noteiktās jomās, runāt par tekstilizstrādājumiem un uh, apģērbu 75 uh, eh, produktu līnijās, uh, kas uh, nozīmē 900 miljonu importu vērtība, 27% no e-, ES importa ienāk no Pakistāna Eh, Pakistānas, liberalizējot 27 līnijas un vērtējot savienības eh, importu. Runa ir par 900 miljoniem aptuveni, salīdzinot ar 2009. gadu. Un um, tas nozīmētu 80 miljonus eiro ieguvumu Eiropas Savienībai budžetam. Tā kā runa ir par um, vispārējo tarifu priekšrocību sistēmu, Eiropas Savienība pieprasīs izņēmumu no PTO Ženēvā. Es nesen dzirdēju, ka notika divpusēja sanāksme ar Pakistānas ārlietu ministru, kuras ietvaros Mēs runājam par tirzniecības lietām un šo priekšlikumu. Ministrs teica, ka šis priekšlikums ļoti svarīgs viņa valstī un vēlas, lai tas tiktu pieņemts padomē un parlamentā. Es uh, viņam teicu, ka, manuprāt, mums jāatbalsta Pakistānam šajā grūtajā brīdī, bet Intai arī ir pienākums saprast, kā šis priekšlikums noslogo Eiropas Savienības rūpniecību un vai priekšlikums ir labi līdzsvarots. Tā kā nu, ļoti labi, ka komisija vēlas mūs painformēt par šo svarīgo priekšlikumu. Ignācio Garcija mūs informēs par statusu quo. Thank you very much, uh, Chairman, and it's a big uh, pleasure. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels pagodinājums, ka man ir iespēja tagad šo priekšlikumu oficiāli prezentēt INTA komitejā, kaut arī mums ir bijusi jau iespēja pirms dažām nedēļām šo lietu apspriest slēgtajā sanāksmē. Komisija, Eiropas komisijas priekšlikums tika izstrādāts pamatojoties uz uh, vienbalsīgu padomes lūgumu sniegt atbalstu Pakistānu ne tikai humanitārās attīstības jomā, bet arī, es citēju, ambiciozā pakotnē saistībā ar tirzniecību. Oktobrī mēs eh, spērām tālākus soļus, ņemot vērā arī situāciju rūpniecības nozarē Eiropas Savienībā. Un savā prezentācijā es būtībā gribētu skart dažus jautājumus, kurus jūs pieminējāt, tie varētu būt uh, īpaši svarīgi tieši INTA komitejai. Bet es labprāt arī atbildēšu uz uh, citiem specifiskākiem jautājumiem, kurus jūs gribētu uzdot. Uh, un arī atbildēt uz eh, citiem jautājumiem, tad, kad jūs būš, būsiet nozīmējuši referentus. Un eh, es jums varu pastāstīt, kā tika izvēlēts tas produktu saraksts, eh, kur šeit tika iekļauti, kādu tas iespēju atstās uz Eiropas rūpniecības nozaru un visbeidzot par laika grafiku. Vispirms runājot par šajā priekšlikumā iekļauto produktu sārakstu. Mēs uzskatījām, ka Eiropas komisijai ir svarīgi ļoti rūpīgi metodoloģiski izskatīt produktu klāsti. Un mēs skatījāmies uz katru preci, kuru Pakistāna eksportē uz Eiropas Savienību. Pat tad, ja šis produkts tika eksportēts ļoti nelielā apjomā uz Eiropas Savienību, mēs izskatījām tā iespēju, tad vien, ja tam tika uzlikt nodokļi. Vairums produktu tika iekļauti, izņemot divus izņēmumus, jo pirmkārt tas tie bija rīsi, jo tā ir eh, pamatpārtikas, eh, tas ir pamatpārtikas paveids. Un eh, otrkārt, tekstilu produkti, kas ir pakļauti ļoti daudziem nodokļiem Eiropas Savienībā. Visi citi netekstila izstrādājumi, pat tad, ja tie tika eksportēti ļoti nelielā apjomā, tikta, tika iekļauti šajā sarakstā. Un otrkārt, Mēs sapratām, cik jūtīgs ir šis tekstila izstrādājumu priekš, e, sektors. Un tāpēc šajā priekšlikumā nav iekļauti 27 tekstila izstrādājumu, 27 tekstila izstrādājumi kategorijas. Gultas vēļa, kā mēs apzināmies, ir ļoti svarīgs, ļoti jūtīgs produkts Pakistānai. Tātad 47 tekstilu produktu veidi netika iekļauti šajā sarakstā. Un vēl mēs, protams, apzināmies to, ka etanols arī ir uzskatāms par, tā sakot, jūtīgu produktu Eiropas Savienībā. Un tāpēc etanola gadījumā mēs ie, nolēmām to iekļaut šai sarakstā, taču piemērojot tarifu kvotu. Mēs uzskatījām, ka bioetanola neiekļaušana vispār nebūtu pareizi, jo tas attiektos arī plašāk uz tekstilu izstrādājumiem. Runājot par ekonomisko ietekmi, jūs pieminējāt 100 miljonus, tāds ir aplēsums, tam, kāds bū, kāda būs ietekme šī priekšlikuma īstenošanai. Iespējams, ka man būtu vērts pieminēt vēl dažus uh, eh, daktus. Kopīgais Eiropas ražojums, uh, ražojuma apjoms attiecībā uz uh, tiem produktiem, kas iekļauti šajā sarakstā ar 24 miljardi un tas ir eh, mazākā 0,5% no visas Eiropas Savienības produkcijas. Piecpadsmit miljoni, piecpadsmit miljardi ir šāds būtu tas ietekmes apjoms. Tāds būtu iespējas no, šiem, no šī priekšlikuma. Un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai spētu jums eh, nakt klajā jums ar priekšlikumu, kas ir pēc iespējas ambicios, kas arī izveidotu papildu iespējas eh, Pakistānai ierobežotā laika periodā. Bet tai pašā laikā mēs vēlamies ņemt vērā Eiropas Savienības rūpniecības nozares intereses. Un tāpēc daudzi tekstila izstrādājumi nav iekļaut šajā priekšlikumā. Runājot par ietekmi uz dalību valstīm, es domāju, ka ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, kā Pakistāna ir īpaši konkurēt spējīga kokvilnas eh, tekstilu izstrādājumos, tad tas tomēr atstās iespaidu uz eh, šo nozaru Eiropas Savienībā. Bet, kā jau es sacīju, no tā nevar izvairīties, taču es arī norādīšu to, ka šis ekonomiskais, ekonomiskā ieteikme vispār nebūs liela. Runājot par laika grafiku, mums e, Eiropas komisē pēc iespējas ātrāk ir jārēģē uz uh, konkrēto situāciju un pēc iespējas ātrāk jāsniedz šādu veidu palīdz, palīdzību Pakistēnā, Pakistānai. Un tāpēc uh, līdz šī gada beigām mēs gribētu, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts Ženovā. Tāpēc līdz 11. novembrim mēs gribētu iesniegt šo priekšlikumu, tad tas ir uh, gala termiņš, ja mēs gribam, lai to priekšlikumu varētu izskatīt līdz gada beigām. Un mēs ceram, ka mums uh, būs iespēja strādāt kopā ar parlamentu, ar padomi, lai panāktu, ka šo regulējumu pieņem līdz gada beigām. Katrā ziņā mēs esam pārliecināti par to, ka mums jārīkojas saskaņā ar Pasaules tirtniecības organizācijas noteikumiem, un šie īpašie noteikumi būs uh, izmantojami tikai tad, ja saskaņā ar PTO noteikumiem tiks pieņemts šis priekšlikums Ženēvā. Es esmu pārliecināts par to, ka, protams, būs daudz jautājumu no jūsu puses par dažādiem šī priekšlikuma elementiem. Es jau sacīju, ka es labprāt uz tiem atbildēšu tagad, un arī pēc tam es labprāt tikšos ar referentiem, ka tie tiks nozīmēti, lai sniegtu jebkādas paskaidrojums uz jūs interesējušiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies par šo ieskatu! Saka priekšsēdētājs, es zinu, ka tas eh, ir radījis eh, bažas dalībvalstīs un parlamentā. Es pats esmu uzdevusi jautājumu Eiropas, Eiropas parlamenta policija, eh, politikas nodaļai izvērtēt, kāds būs šo, kāda būs šo pasākumu ietekme. Un arī Degūta kungam es esmu uzdevis vairākus jautājumus, kurus es arī šeit gribētu šajā komitejā uzdot, pirms dod vārdu saviem kolēģiem vispirms. Kāpēc šāds ilgs laika periods, trīs gadi, ja ir runa par ārkārtas situāciju, vai tad e, ir pamatot izvirzīt šādu trīs gadu periodu tirzniecības atvieglojumiem? kā tādu ārkārtas pasākumu izņēmumu gadījumā. Otrakārt, es nevisai augstau vērtēju šo bioetanola kvotu, bet eh, šis eh, jautājums, vai tas ir jūtīgāks par citiem, citām kategorijām, kas iekļautas? Vai ir taisnība, ka tekstila imports ir jūtīgāks eh, dažās valstīs un eh, Eiropas Savienības reģionos nekā etanols citās, vai tad mums būtu jāsecina, ka ir tādas nozars, reģioni un dalībvalstis, kas ir um, līdzvērtīgākas par citām nekā, nu, salīdzinājumā ar citām. Un vēl mani pārsteidza tas, ka komisija nesniedz Eiropas Savienībai informāciju, pamatojoties uz kuru e, tika izdarīti šādi lēmumi. Un es īsti nesaskatu, kā parlaments un dalībvalstis varētu pieņemt šo priekšlikumu bez šāda veida informācijas. Protams, komisijai jābūt šādai informācijai. Noteikti ir kaut kāda informācija, kas tā ļāva izveidot šādu veidu sārakstu, noteikti eh, kvotu bioetanolam un citām importu precēm. Un es domāju, ka mums ir tiesības saņemt šo informāciju. Patiesībā tas ir Eiropas komisijas pienākums sniegt mūsu komitejai šo informāciju un parlamentam. Ceturtkārt, Un nu, man rodas jautājums, mm, kāpēc komisija neko nesaka par jebkāda veida pasākumiem, kas varētu nodrošināt, ka imports nav pārāk plašs. Vai tad komisija nesaprot, ka trīs gadu periods ir pārāk ilgstošs un eh, ka savu veidu ierobežojumi ir jāparedz, lai izvairītos no, kāda, no jebkāda veida riskiem? Kāpēc gan nevarētu pārskatīt ik gadu, pamatojoties uz ietekmes ievērtējumu, vai eh, šis eh, sāraksts būtu jāpaplašina, jāsamazina un tā tālāk. Nu, mēs Pakistānai sniegsim ļoti lielu uh, atvieglojumu tirzniecības jomā, neko nepieprasot no Pakistānas. Vai mums nevajadzētu pieprasīt no Pakistānas vismaz to, ka tā uh, Uh, pieliek punktu pašreizējiem, pašreizējiem uh, ierobežojumu tirzniecībai no Eiropas Savienības. Jo būtībā skaidrs, ka šie pasākumi atstāja sliktu ietekmi uz dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm un rūpniecības nozarēm. Un vispēcamais jautājums. Protams, mums ir uh, jāgūst uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas uh, piekrišana nodrošinātu šo izņēmumu. Skaidrs, ka dažas labas valstis nebūs apmierinātas ar šiem atvieglojumiem Pakistānai. Jo, protams, ka tie ietekmēs arī daļu no šo valstu eksportu uz Eiropas Savienību. Nu, es nesaukšu šīs valstis vārdā, nu, man tas nav jādara. Bet vai es nevarētu norādīt uz aizdomām par to, vai Eiropas Savienība ir gatava piekāpties, eh, gatava kaut ko darīt, lai panāktu, ka šīs valsts piekāpjas, lai nodrošinātu šīs, šo izņēmumu situāciju? Lai tad mēs varētu panākt savu Ženēvā vai, piemēram, šāda veida atvieglojums kaut kādu piekāpšanos eh, mēs varētu dot eh, Brazīlijai. Nu, došu vārdu saviem kolēģiem tagad. Fjelda kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt eh, no cita viedokļa salīdzinot ar eh, to, ko sacīja priekšstādātāji. Mums bija debates Strasbūrā, un es jau tad sacīju, ka man šis priekšlikums apmierina. Šis komisijas priekšlikums man šķiet pieņemams, un es uzskatu, ka tas ir ļoti loģisks, sabalansēts. Tas ir labs veids, kā risināt šo lietu. Es arī ļoti augstu vērtēju to, ka padomēji patiecībā izdevās panākt vienošanos ļoti ātri, jo man šķiet, ka mūsdienās atbalsts, atbalstam jāiet līdztekus tirzniecībai, jo kāda jēga mums atbalstīt kādu valsti, kurai patiesībā ir nepieciešama nostāties uz kājām, ja mēs nepalīdzam tai tirzniecības jomā. Katrā ziņā šis eh, dubultais risinājums ir ļoti labs. Un otrkārt man pārsteidza, ka šis eh, priekšlikums tika sagatavots ātri. Nu, parasti es, organ, es reaģētu šādi. Nu, tas ir eh, labi, bet ar to nepietiek. Taču noklausījies eh, kolēģu viedokļos, kas kritizēja šo priekšlikumu. Nu, es sapratu, kāda apsvēruma dēļ. Es redzu, kāds bija pamats eh, komisijai, ka tā noteica šīs 47 tekstilu izstrādājumu kategorijas. Es uh, saprotu kolēģu kritiku un jo īpaši dažu īpašo dalību valstu iebildumus. Es ļoti labi saprotu, kāds bija to pamatojums. Bet es personīgi varētu sacīt, ka ir viena joma, kas man liek uzdot jautājumu, kāpēc. Tas ir etanols. E, līdzīgi kā šo jautājumu uzdeva priekšstādātājs, taču mazliet citādi. Uh, man rodas jautājums, kāpēc etanolam? Man rodas, nu, kāpēc vispār vajadzētu būt kaut kādiem tarifiem at, uz uh, enerģijas nesējiem? Mēs taču zinām, ka enerģija mums ir nepieciešama, jo īpaši bioenerģija. Mēs varētu varbūt pavisam samazināt šos nodokļus bez kvotu noteikumu. Šajā komitejā mēs ļoti daudz laika pavadām apspriežot to, kā mēs varētu panākt lielāku bioenerģijas izplatību Eiropā. Un šajā laikā, kad mēs zinām, ka ir nepieciešama bioenerģija, tad es nesaprotu, kāpēc šeit ir nodokļu tarifu kvota. Bet ņemot vērā Eiropas Savienības eh, vispārējo uh, uh, interešu loku. Es domāju, mēs varētu vispār bez tā iztikt. Un runājot par uh, solidaritāti, es zinu, ko nozīmē dienvidu valsts solidaritāte, mēs visu laiku par to runājam. Bet, uh, kad ir runa par balsošanu, solidaritātes uzrādīšanā, tad te uh, panākt vienprātīgi balsojumu ir arvien grūtāk. Sevišķi tad, ja runa par kaut kādu geogrāfisko reģionu, kas ir tālu no mums. Es ceru, ka Eiropas parlaments izrādīs tādu pašu apņemšanos, drošsirdību kā Eiropas komisija. Es saprotu, ka te ir izskanējušas bāžas par eh, šo pasākumu ietekmi, bet es gribētu atgādināt, ka šī tiešām ir ārkārtēja situācija un tas ir ārkārtējs priekšlikums, tātad mums ir jāizmanto ārkārtēji pasākumi, taču vēl ar ārkārtējiem izņēmumiem. Man šķiet, ka tas izklausās mazliet pretrunīgi. Šādam priekšlikumam vajadzētu veicināt tirzniecību. Mēs piešķiram šādas e, atvieglojumus, jo mēs ceram, ka šī valsts tiešām varēs veiksmīgi izvērst tirniecību ar mums, jo, ja tāds rezultāts nebūs, tad es īsti nesaprotu, kāda tam vispār būs jēga. Ja šis priekšlikums nekād neietekmēs importu uz Eiropu, tad tiešām tam nav jēga. Es tiešām ceru, ka Pakistānai izdosies paplašināt savu importu uz Eiropu Eiropu, jo tad tas būs labs veids, kā stiprināt savu valsti, izmantojot tirzniecību. Es no šī viedokļa neteiktu, ka trīs gadi ir ļoti ilgstošs periods. Īpaši, ja ņem vērā, cik daudz laika būs nepieciešams, lai atjaunotu, lai izveidotu Pakistānu, tad es sacīju, trīs gadi patiesībā ir pārāk īs laika periods. Es labprāt uzklausīšu, kāds bija pamatojums šiem trim gadiem. Uh, Bet man gribas uzdot jautājumu, kāpēc trīs, kāpēc ne pieci gadi? Un visbeidzot, es gribētu arī uzklausīt, kā Eiropas komisija, līdzīgi kā priekšsēdētājs, izteicās, kādus, eh, kā Eiropas komisija pārēdz šis priekšlikums tiks pieņemts Pasaules tirdzniecības organizācijā. Ņemot vērā to, ka tas ir svarīgs, risinājums apvienojot mūsu at palīdzību uh, attīstībai, uh, ja mēs to apvienojam ar tirzniecības pasākumiem. Lielas paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs zaļo vārdā Žadokungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, es arī ļoti labprāt gribētu uzklausīt komisijas skaidrojumu par trim gadiem. Un uh, netik daudz par tekstu izstrādājumiem, uh, kā par etanolu gribu uzdot jautājumu komisijas uh, pārstāvs mēģināja skaidrot un anticipēt uh, attīstību, bet, nu, katrā gadījumā mēs atgriežamies pie tā, uh, kas tad ir uh, šī uh, steidzamā palīdzība Pakistānai. Kam mēs vēlamies palīdzēt? Uh, vai dažiem uzņēmumiem, vai uh, Pakistāns iedzīvotājiem? Nu, liekas, ka sākumā mandāts, kādu komisija un padomi deva, bija izteikt priekšlikumu, kā palīdzēt Pakistānas iedzīvotājiem. Nu, bet kā jūs zinat, cukurs ir ļoti tāds, nu, pamata produkts. Un ir nozīmīgi ir to skatīt kontekstā, kad cilvēki cieši no nepilnīgas pārtiks apgādes. Un mēs redzam, ka Pakistānā, kur cilvēki cieši no nepietiekams pārtiks produktu pie, stād, piegādes, un etanola jautājums ir saistāms tieši šai kontekstā ar pārtiks piegādes drošumu. Un jautājums ir būtībā ļoti vienkārši, kādā veidā komisija ar savu mandātu palīdzēt Pakistānas iedzīvotājiem un pārvarēt pārtiks piegādes problēmas ievērojot arī agrikar, arī lauksaimniecības produktu ražotu um, degvielu eksportu uz Eiropu un arī iekšējā tirgus attīstība attiecībā uz cukuru cenām Pakistānā, kā arī uh, to faktu, uh, ka cukuru cenas paaugstinās arī etanola eksporta uh, eksport dēļ uh, taisās rīkoties. Un treškārt, kāda uh, ir uh, komisijas uh, pieredze attiecībā uz cukurtirdzniecību un cukuru jautājumu par cukuru kopumā Pakistānā par, uh, un arī par to, cik ātri var uh, ražot lauksamniecības produktu izcelsmes uh, degvielu. Tātad kā komisija raudzīsies uz uh, cukuru izcelksmi? Pakistāna ir nospraudusi sev mērķi apgādāt iedzīvotājus ar cukuru pietiekamā daudzumā. Tas vēl nav uh, sasniegts, daļa cukura tiek importēta, un kā komisija uh, raudzīsies uz uh, kvotu uh, paaugstinājumu degvielu eksportam no Pakistānas un uh, saistēs to ar cukuru jautājumu. Vai tas uh, atbildīs pirmajam uh, paragrāfam par tirdzniecības preferencēm un par uh, cukuru, uh, kas ražots Pakistānā. Paldies! Paldies! Davids Kampers. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātā kungs. Es to redzu šādi. Pakistāna ir um, kodolieroči. Nu, tur um, nostiprinājusies Alkaida, Ziemļos problēmas ar Talibānu kustību, nesen bija plūdi, un eh, tagad mēs izskatām priekšlikumu 47 jomās uh, izslēgt iespēju palīdzēt valstī. Es arī saņēmu šo dokumentu no Eirotekas Un um, tur runa ir par tarifiem, tarifu barjerām, kvotām. Un tagad skatu to visu kopā. Vai Eiropas Savienības protekcionisms iet pa priekšu starptautiskai drošībai? Mēs nevēlamies, uh, lai Pakistāna kļūtu ekstrēmistu dominētā valsts. Neviens šeit zālē to nevēlas, ne es, ne jūs. Paldies! Joe Higgins no Goe. Priekšsēdētāji. Man šķiet, ka visi taisnīgi domājošie cilvēki, loģiski domājuši cilvēki Eiropā, un tas ir vairākums, piekrīt, ka jāaplīdz jāatvieglo cilvēku ciešanas Pakistānā. 20 miljonu cilvēku tur skar skāruši plūdi, vardarbība. Tā ir e, nozīmīga iedzīvotā daļa, tā ir masveida katastrofa, kas skārusi šo valsti. Man ir arī konkrēti jautājumi Garsiekungam, komisijām. Kāpēc padome ierobežojas e, šo diezgan šauro ceļu, mēģinot palīdzēt Pakistānas iedzīvotājiem pārvarēt šīs katastrofas sekas. Un kā komisija veic analīzi par to, kurš būs ieguvējis trīs gadu koncesijas, koncesijas ietvaros. Tie, kas cieši Pakistānā, vistrūcīgākie, eh, maz. Uh, mazu lauksaimniecību īpašnieki, darba ļaudis, un kā šis priekšlikums ietekmēs uh, viņu iztiks avotu, kā šis priekšlikums uzlabos mm, dzīves līmeni. Kā mēs zinām, ka tie nebūs kapitalisti Pakistānā, kas būs ieguvēji, un tie, kam palīdzība ir visvairāk nepieciešama, nedabūs neko. Pakistāna ir slavena ar uh, korupcijas līmeni. Kā mēs zinām, ka tie nebūs korumpētie ierēģi, kas uh, gūs labumu no šiem līdzekļiem. Ko jūs ieteiksiet šajā jomā? Un vēl, priekšsēdētā kungs, viens no pamat jautājumiem Pakistānā ir pārtikas uh, jautājums tiem, ko skārusi šī katastrofa. Desmitiem tūkstošu bērnu cieši badu. Viņiem ir nepieciešama pārtikas drošība, ir pārtikas krīze izcēlusies Pakistānā, un pārtikas ražošanu arī uh, skārušas uh, var, vardarbīgas attiecības eh, starp uh, zemes īpašniekiem, tiem, kas zemi apstrādā Pakistānā, tā kā varbūt ir vērts padomāt par eh, palīdzības sniegšanu ar um, sēklām, ar eh, ilgtspējīgiem eh, mēslojumiem, uzlabot ražošanas, pārtikas ražošanas tehnoloģijas. Lai Pakistānā būtu pieejama mm, augstvērtīga pārtika. Galu galā mēs te domājam mm, par globālu situāciju pasaulē, par lielām kompānijām, kas gūst peļņu, un Pakistānā cilvēki mirst mm, badā. Un galu galā, mm, komisāra kungs, vai jūs uh, esat izskatījuši, kā uh, parādu atmaksāšana ietekmē cilvēkus Pakistānā. Šos resursus varētu izmantot, lai atjaunotu mājokļus, lai uzlabotu pārtikas drošību, lai atvieglotu ciešanas. Varbūt padomāt par šiem parādiem. Šos līdzekļus varētu pārvirzīt un izmantot citā kontekstā. Tas ir interesants priekšlikums, manuprāt, ko būtu vērts šeit izskatīt. Paldies! Es neredzu nevienu vairs uh, vārds tiek dots komisijai, bet es precizēšu. Es neesmu uh, pret uh, šo priekšlikumu, tas vēlos precizēt tās nelīdzsvarotības, kas ir komisijas priekšlikumā, un es vēlos saprast, kurš maksās. Pakistānai. Runājot par eh, ES solidaritāti pa komisijai, Pakistānai, es nonāku pie secinājuma, ka no 27 valstīm tikai 6 vai 7 maksās. Ir jautājums Fjolnara kungam. Paldies, ļoti labs bija jūsu jautājums. Man šķiet, ka visa ideja par tirzniecības izmantošanu ir, bet es uzdevu jautājumu komisija, nevis jums. Ah, man šķita, ka jūs teicāt manu vārdu. Katrā gadījumā, manuprāt, patērētāji maksās. Garsiekungs. Paldies. Es mēģināšu atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Nekādā gadījumā Eiropas Savienības atbilde uh, uz uh, Pakistānas katastrofu ir bāzēta tikai uz tirzniecību. Ja jūs aplaukosiet uh, paziņojumu, par ko vienojās uh, padomē, Eiropa padomē, tur ir skaidri teikts, ka mūsu reakcijai jāiekļauj humānā palīdzība un daļēji ir paredzēta arī godkārīgi. Uh, tirsniecības pasākumu, bet tirsniecība ir tikai daļa no tā, ko mēs piedāvājam Pakistānai. Un tā kā Eiropas Savienība jau piekritusi 320 um, miljonus piedāvāt Pakistānai uzreiz, nu, tas ir tāds pirmais solis, uh, kā palīdzēt Pakistānai šo, šobrīd. Otrakārt, Jūs jautājāt vairāk inf par, jau par informāciju, par informāciju, kā šis priekšlikums eh, tika sagatavots, kā produktu līnijas tika atlasītas par ekonomikas, par ietekmi uz ekonomiku, un mēs sagatavosim šo informāciju. Jūs saprotat, Atsevišķa informācija ir konfidenciāla, bet mēs sagatavosim dokumentu, kurā izskaidrosim situāciju. Labprāt tiksimies arī ar referentu kungu, lai detalizētāk apspriestos par vairākiem jautājumiem. Treškārt, um, etanola situācija, salīdzinot ar tekstilizstrādājumiem. Nu, pirmkārt, es šeit teiktu, ka pretēji gadījumam jutīgākiem tekstilizstrādājumiem, kas šeit ir izslēgti, eh, bioetanols nav izslēgts. To nosedz šis priekšlikums. Tieši tāpēc eh, mums šķiet, ka bija ļoti svarīgi eh, iekļaut dažus produktus, kas ir svarīgi, lai daudzveidot Pakistānas ekonomiku. Tad Žado kungs jautāja par uh, Uh, bioetanola eksporta ietekmi. Tas ir, tā ir mazāka salīdzinot ar cukura ražošanas uh, ietekmi. Tas tātad bioetanola eksporta neietekmēs to cukuru, kas, ir, uh, kas tiek pārdots Pakistānas iekšējā tirgu. Pakistāna eksportē daudz bioetanola, eksporta līmeņi tika noteikti. Un tas, tas atbilst 2008. gada referents vērtībām. Un viss, kas tiks eksportēts, notiks saskaņā ar eh, Eiropas Savienības preferenciāliem izcelsmes noteikumiem. Un šo schēmu var arī apturēt, ja pēkšņi netiek vairs ievēroti ES standarti bioetanola eksportam. Es gribēju vienkārši precizēt šo situāciju, un, ja Židokungam ir jautājumi, es labprāt atsevišķi izskaidrošu uh, konkrētus punktus. Runājot par uh, trešo valstu pozīciju Ženēvā. Mēs vēlamies uh, uzsākt diskusiju ar visām uh, valstīm, kuras interesē šis jautājums PTO. Mēs vēlamies atbalstu PTO par šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Uh, jūtīgs jautājums ir šeit ietekme uz vismazāk attīstītajām valstīm. Un tāpēc šeit nav iekļautas īpašas tekstilizstrādājuma tarifu līnijas, kas tika identificētas Dohas sarunu ietvaros Ženēvā, jo šīs uh, produktu līnijas var tieši ietekmēt vismazāk attīstītās valstis, un tās šeit nav iekļautas. Uh, nesaprotam. Un viņi saprot, ka um, Pakistānai ir jāpalīdz, ka mēs nevēlamies uh, runāt par to, vai var nopirkt uh, izdevīgākus nosacījumus, palīdzības sniegšanas nosacījumus. Un es ceru, ka Ķīna, Indija un uh, un citas valstis sapratīs mūsu situāciju. Runājot par trim gadiem, kāpēc ir skaidrs. Ja vēlamies veikt investīciju, ja vēlamies uzlabot piekļuvi tirgumu, nepieciešams noteikts minimālis līmenis šai priekšrocību sistēmai. Citādi nesagadīsim ietekmi par gadu daudzumu mēs runājām, mums bija vairāki varianti, var vēl aprunāties e, šeit komitejā un ar dalību valstīm. Pagaidām tas ir komisijas priekšlikums. Eiropa padome lūdza prezentēt priekšlikumu, bet e, dalību valstis par to vēl runā, un iespējams dalību valstīm arī būs jautājumi par priekšlikuma būtību par komisijas priekšlikuma būtību. Jūs runājāt arī par garantijas drošības klauzulam, kas notiks ar eksporta nodevu. Pagaidām eksporta nodevas kokvilnē netiek piemērotas. Mm, runa ir par nodevām ādām un um, līdzīgiem izstrādājumiem, un um, tur situāciju mēs izskatām un izskatīsim detalizētāk ļoti drīz. Eiropas Savienības nostāja ir ļoti skaidra. Mūs, mēs darām visu priekšlikumam, saskanā ar priekšlikumu aptvērumu. Mūsu mērķi ir godkārīgi no vienas puses, bet mēs no otras puses ņemam vērā arī Eiropas Savienības rūpniecības intereses. Un, um, ja mēs uh, sāksim vēl svītrot atsevišķas produktu līnijas, nu, tad uh, šim priekšlikumam nebūs pievienotās vērtības, un Pakistāna no tā neko neiegūs. Tā kā aicinu jūs uh, piekrist šim priekšlikumam. Paldies! Līdz ar to mēs noslēdzam diskusiju par šo dokumentu, bet mēs pie tās atgriezīsimies visai drīz. Eight and sixteen. Yes. Uh, we will address them together. Tātad tagad ir 8. Uh, un 16. darba kārtības kungs mums palicis. Un mēs skatīsim šos jautājumus kopā. Tie ir identiski nolīgumi par divām, eh, ar divām valstīm - Austrāliju un Jaunzēlandi. Un es biju referents abiem ziņojumiem. Tie ir ļoti līdzīgi. Parlaments ir lūgts eh, piekrist eh, šiem apusējā atzinuma noteikumiem komisija šos, eh, šīs vienošanās ir apspriedus, lai vienkāršotu šo nolīgumu noteikums, kas būtībā stājās spēkā 1999. Eh, gada janvārī, tā pirms 11 gadiem. Savstarpēji eh, atzīšanas noteikumi, vienošanās par savstarpēju atzīšanu, in, ir vienošanās par regulēto produktu savstarpējā nu, novērtējumu, atzīš, novērtējumu atzīšanu. Te ir runa par certificētiem produktiem, par to atbilstību eh, certifikātam uh, citā valstī. Uh, jo te mērķis ir atcelt tehniskos šķēršļus, uzraugot vides eh, noteikumu un drošības noteikumu ievērošanu. Eh, Eiropas parlamentam ir jāizvērtē ierosinātie grozījumi, runājot par nozaru struktūru lai atceltu nevajadzīgos šķēršļus tirzniecībā un mazinātu administratīvo slogu, kā arī lai vienkāršotu šo nolīgumu darbību. Te ir arī pielikums eh, medicīnas, attiecībā uz medicīnas produktiem med, un medicīnas iekārtām. Tie ir pārskatīti, ņemot vērā tehnisko administīvo praksi, kas tiek mainīta grozījuma rezultātā. Tie arī ir uzskaitīti, kāda tiesība akti tiek grozīti saskaņā ar šiem grozījumiem. Un es kā referents varu tikai uzteikt šos uzlabojumus pateicoties grozījumiem. Un es līdz ar to aicinu Eiropas parlamentu, sākot no mūsu komitejas, uh, piekrist šiem grozījumiem šajos nolīgumos. Vai kāds grib izteikties šajās diskusijās? Jūs, Kristof Fjelde, nebijāt ēnu referents šoreiz, bet došu jums vārdu. Lielas paldies, turpina Fjelde kungs. Grūti būtu nepiekrist. Tātad šoreiz jūs man piekrītat, saka priekšsēdētājs. Jā, šoreiz es piekrītu Fjelderu kungs turpina. Es piekrītu tam, kā mums būtu jārīkojas šāda ziņojuma gadījumā. Jo, kā jūs zināt, Eiropas Savienība nodarbojas ar eh, dažām, ar daudzām labām lietām, kas atceļ eh, tarifu šķēršļus. Un ēnu referenti un referen, referenti bieži vien te iesaistās par daudz. Es saprotu, ka uh, ka tāds ir tas juridiskais ceļš. Mēs varam uh, tērēt daudz laika, apspriežot daudzas svarīgas lietas, kas patiesībā vispār netiek apstrīdētas. Varbūt mums patiesībā vajadzētu runāt te par būtību, kā mēs skatām šāda veida jautājums. Varbūt mums vajadzētu izveidot citu apspriedes formu, citu formu veidu, nevis šo te atklāto komitejas sēdi. Uh, Jāsaka, priekšsādātājs, tas tiešām nav strīdīgs jautājums un tomēr ļoti svarīgs. Tu, um, balsojums komitejā ir paredzēts 9. novembrī. E, tad, ja padom būs tikmēr paspējusi izskatīt šo jautājumu, tātad Tātad dodu vārdu komisijas pārstāvim Afelopjana kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Ato Lopjan. Es esmu no Tirzniecības ģenerāla direktorāta. Būtībā man te daudz nav piebilstams jūsu izziņojumam. Visa tā būtība ir pašsaprotama. Tā nav jauna institīva. Mums ir labas attiecības ar Jaunzēlādi un Austrāliju te šī ziņojuma mērķis ir uzlabot eh, šī nolīguma pārvaldību. Protams, te ir vienkārši tehniskas dabas jautājumi, kas eh, neizraisa nekādus strīdus. Es esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumu, bet katrā ziņā es varu tikai piekrist ēnu referenta viedoklim. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, līdz ar to šī darba kārtības jautājums ir izsmelts. Nākošais jautājums darba kārtībā ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisijas tirzniecības komisāru Karolde Guhtu. Tā bija paredzēta 17. bet es redzu, ka mums vēl ir laiks līdz tam brīdim. Tātad mēs esam savu darbu pabeiguši neparasti ātri. Nu, līdz ar to es ierosinu pārtraukt mūsu darbu līdz pieciem. Paldies! Okay, colleagues, let's uh, resume our proceedings. Labi, kolēģi, atsāksim mūsu diskusijas. Sveicu mūsu starp, starpā Trīsniecības komisāru Karelu de Guhtu. Pateicos, ka esat ieradies uz mūsu sanāksmi. Šoreiz mums Darba kārtībā ir daudz ļoti svarīgu jautājumu. Tirzniecības politikas nākotne, tirzniecības preferences Pakistānai, kaut arī šo jautājumu mēs būtībā apspriedām jau šodien. Investīcija politika Eiropas Savienībā transatlantijas ekonomikas padomi. Es esmu priecīgs par to, ka komisārs mūsu sanāksmes apmeklē arvien biežāk. Un esam pateicīgi par šo auglīgo viedokļu apmaiņu ar viņu. Ja mums eh, pietiks laika, un ja viņš uzskatīs to par pareizu, Tad es gribētu arī skart eh, Merkosur diskusijas šo jautājumu. Protams, mums vēl būs arī cits iespējas pievērsties šim tematam. Dodu vārdu komisāra kungam un tādu politisko grupu pārstāvjiem. Lūdzu, vārds jums, komisāra kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms man jāatvainojas par eh, novēlošanos. Man eh, bija apmeklējums no Pasaules tirzniecības organizācijas ģenerāldirektorāta, ģenerāldirektorā Paskala Mīkunga. Un būtībā man te mazliet pārklājās darba grafiks. Tā tad eh, mēs esam pat taisnā ceļā atgriezušies no Strasbūras, kur mums bija trīs uh, stimulējošas debatas par preferencēm, piemēram, iepriekšējā trešdien pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē viss vakars bija atvēlēts tirzniecības jautājumā. jautājumam, jo patiesībā mums labprātāk patika pavadīt laiku patīkamos restorānos, bet patiesībā Petit France kvartāls var tikai augstu novērtēt mūsu centienus eh, tirzniecības jomā. Es katrā ziņā augstu vērtēju arī šīs komitejas darbu turpmāko nedēļu laikā. Es ļoti augstu vērtēju Intas vēlmi šo jautājumu risināt steidzamības kārdā. Mēs uh, labi saprotam, ka mums e, jārīkojas ātri, lai atbalstītu ilgspējīgu attīstību Pakistānā. Un es e, labprāt atbildēšu uz jautājumiem vai bažām par e, šīm tirzniecības preferencēm Pakistānā. Un runājot par akta, es gribētu uzsvērt to punktu, uz kur mēs norādījām arī pagājušās nedēļas debatēs šīm debatēm ir jābūt bagātām ar informāciju, un katrā ziņā es augstu vērtēju iespēju apmainīties eh, ar viedokļiem ar jums, lai norādītu konkrēti, par ko šeit ir runa, un lai arī norādītu uz to, kas ir mūsu, gal, kas ir mūsu galvenais priekšrocības, eh, kā zināš, uz zināšanām balstītai ekonomikai. Runājot par mūsu prioritātēm nākošajā, ne, nākošajā gadā, uh, Mēs prezentēsim 2020. gada stratēģiju novembra sākumā, un tur atainosies arī mūsu prioritātes. Iniciatīvas ziņojums tiks sagatavots pirms tam, un tad arī tam sakos debates. Runājot par mūsu nākotnes darbu, ir divi jautājumi, kuriem es gribētu jo īpaši pievērsties. Ties. Jo īpaši par GSP, ja vispārējo tarifu priekšrocību sistēmas regulējumu Mēs izstrādāsim schēmu, kuras darbā tiks iesaistīti arī mūsu novērtējumu padomas pārstāvi. Un tad tā tiks uh, iesniegta Eiropas parlamentam. 2011. gada sākumā komisija jums sniegs informāciju par GSP plus uh, attīstību un arī par uzraudzības organizācijām. Un tad mēs nāksim klajā ar priekšlikumu līdz uh, e, 2011. gada otrajam ceturksnim. Mūsu mērķis ir pārskatīt, pārskatīt šo GSP schēmu, padarīt to paredzamāku un e, par labāku instrumentu sociālajiem un ekonomiskajiem e, progresiem. Un te jāņem vērā arī to, kā mēs varam uzlabot vispārējo situāciju un to, kā mēs GSP plus varam padarīt par efektīvu līdzekli, ieviešot caurskatāmākas, skaidrākas procedūras, vienkāršojot īstenošanu un arī pārveidot preferences. Treškārt, mums ir jāņem vērā, lai šie šīs izmaiņas atainotu izmaiņas eh, tirzniecības politikā. Runājot par investīcijām, es ņem vērā Morējas kunga vēstulē septembra beigās iesniegtajā komitejas pārstāvju eh, paustajās, paustajām bažām. Un es gaidu, ka ziņojums sniegs eh, atbildi uz mūsu politikas jautājumiem, kas tiks skart jūlijā. Komisija pat laban izvērš svarīgas sarunas ar Kanādu, Indiju un Singapūru, runājot par investīciju aizsardzību un tas tiešām atbilst mūsu vispārējām tirzniecības attiecībām. Mums katrā ziņā ir jāsaglabā šīs sarunas svarīgais status un jāmēģina tās virzīt tālāk. Komisija ņem vērā apņemšanos, kas uh, apvieno Eiropas parlamentu un komisiju, un jo īpaši mēs ņemam vērā Eiropas parlamenta uh, grozījumus saistībā ar šīm diskusijām. Runa ir par konkrētajām direktīvām saistībā ar šīm diskusijām. Un tas ietekmēs arī mūsu diskusijas ar nu, mūsu partneriem nākošā gada sākumā. Komisija ņem vērā Eiropas parlamenta nostāju par Eiropas investīciju politikas nākotni saistībā ar pārunām ar šīm trijām valstīm. Vēl viena institucionāla lieta ir komitoloģija. Es nāku šeit, lai jūs saņem skaidru vēstījumu. Tātad nav nekāda šauba par maniem viedokļiem. Mums ir standartizēti komitoloģijas noteikumi, kas ir jāievēro bez jebkādiem pārejas periodiem. Tagad ir runa par standarta likumdošanas procedūru, kur izņēmumiem ir jābūt tikai izņēmuma statusā un nekā standarta procedūrai. Es paušu savu uh, pārliecību par to, ka Eiropas parlaments pilnīgi atbalstīs mūsu centienus. Debates ir noteikts nā, nākošajai tek sanāksmei, un tas būs 17. decembris. Tiešām jāpauž nošā par to, ka mums nebija iespēja rast uh, Uh, iespēju tikties pirms Eiropas Savienības un ASV sanāksmes 20. novembrī. Un mums tagad ir jāraugās, kā šīs sarunas risinājumi vis, vis, risināmas vispārējā vienkāršotākā kontekstā. Šis darbs uh, nodrošinātu vieglāku transatlantisko attiecību risināšanu. Tam jānorisinās koordinātā veidā, ņemot vērā arī zaļākas eh, ekonomikas un inovāciju tehnoloģijas izaicinājumu, jo īpaši arī ņemot vērā lielās attīstī, attīstības, attīstības valstu ekonomikas. Un arī jāraugās, kāds ir mūsu attiecības ar ASV. Es gribētu Eh, runāt par cilvēku tiesībām. Zinu, ka jūs rīt balsosiet par šo institīvas ziņojumu. Tirzniecības politika nedarbojas vakumā. Tā jāņem vērā arī citi faktori. Izaicinājums, kas stājas mūsu ceļu priekšā, ir nodrošināt, ka process norisinās tiesiski. Tirzniecība ir jau spēlējusi svarīgu lomu, lai palīdzētu individuāli, uh, eh, privātu personām sasniegt uh, cilvēku cienīgus uh, dzīves apstākļus. Šie jautājumi ir mūsu pārdomu vērti, mums pie tiem jāstrādā kopā, bet mums jāsaglabā realistiska pieeja, jāapzinās, ko mēs varam darīt un kā tas ir veicams. Mēs nedrīkstam lolot liekas cerības. Ir uh, faktori, kurus mēs nevaram mainīt ar tirzniecības politiku vien, un, protams, tirzniecības politikai ir arī citi mērķi, jo īpaši labklājība Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus tautas partijas sākumā. Es saprotu, ka ļoti daudzi kolēģi vēlas izteikties, bet es skatīšos pulkstenī. Lūdzu, eh, regulējiet jūsu uzstāšanās laiku. Tautas paties vārdā kolēģi Kvishaut Hodrova. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Paldies, komisāri kungs, par to, ka jūs tik ātri ierodas. Jūs gribat, lai es runātu franču valodā? Es varu runāt arī franču valodā. Kā jūs vēlaties? Jā, nu labi, es varu franciski. Nē, franciski nē. Labi. Nu tā tad. Sākšu vēlreiz. Paldies, ka ierodaties tik bieži. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs nu burtiski varam jums pieskarties. Un pirmais jautājums, to es vēlos uzdot mūsu politiskās grupas vārdā. Jūs uzsvert, ka jūs komitoloģiju tirdzniecībā vēlties tik skatīt, skatīt tikpat precīzi un korekti kā citas jomas. Un man liekas, ka tas ir tā ir. Bet tirdzniecība, man liekas, ir um, atšķirīga no citiem politikas jautājumiem, piemēram, no politikas attiecībās. Manuprāt, uh, Tas ir drīzāk, nu, teiksim, tāda mīja iedarbība starp ekonomiku un ārpolitiku. Un es, respektīvi, man politiskā grupa eh, tomēr saredz zināmu atšķirību. Es eh, domāju, ka šeit eh, būtu nepieciešama tāda iespējamā sadarbība. Un otrs punkts pēdējā laikā, un tagad atkal jūs runājat par divpusējām vienošanās iespējām un tādas sarunas arī vest, bet pēdējā laikā es neesmu dzirdējusi no jums vārdus PTO. Jūs tikāties ar Paskalu Lamī, ja es pareizi to esmu sapratusi, un vai jūs vispār redzat tādu iespēju, ka Dohas saruna raunda uh, finalizējošā laikā varētu nonākt pie vienošanās. Mēs jau gadiem ilgi par to runājam. Un es neesmu pārliecināta, vai tiešām labākais uh, veids ir ļoti cieši pie šī jautājuma pieturēties. Un pēdējais punkts. Uh, tikšanās reizē, kas drīzāk bija neformāla ar uh, amerikāņiem, vairākas lietas ir uzsvērts. Un proti ka ASV un Eiropa pārstāv tādas pašas vērtības. Un līdz ar to atbilstoši par politiku, par uh, tirdzniecības politikas jautājumiem varētu uh, kopā vest sarunas. Bet kā jūs to konkrēti redzat, piemēram, sarunās ar Koreju vai uh, daudzām citām uh, valstīm? Roku rokā ar ASV vest sarunas. Un vai tas uh, nenovest pie tā, ka rietumu pozīcija kopumā tiktu stiprināta. Paldies! Thank you. I'll give the floor. Paldies, es došu vārdu. Kā Trifkungam, sociālisti demokrāti. Merci, prezident. <clears throat> Moi, je tenais d'abord. Paldies, priekšsētājkungs. Sākumā gribētu pateikties komisāram par vienu punktu, ko viņš pieminēja par komitoloģiju jo viņš tā ļoti strikti uh, runāja par savu pozīciju, savu pozīciju, kāda ir noteikta arī parlamentā, un es gribu teikt, ka mēs atbalstam šo jūsu viedokli it īpaši tad, kad mēs redzam, ka um, dalībvalsts nav uh, vienmēr viensprāts un nav pavirzījušies arī uz priekšu, un dažreiz izturst tā, it kā li, uh, Lisabonas līguma nebūtu. Uh, un ka uh, tirdzniecības politika būtu viņu kompetencē absolūti pilnīgi. Tātad paldies, komisār Bunks, par jūsu pozīciju, un mana grupa, teiksim, jūs atbalsta, uh, un mēs varētu šo darbu turpināt un arī uh, turpināt diskusijas. Un lai uh, mēs dotos uh, tā ātrāk uz priekšu par Pakistānu, atvainojiet, ka nebija diskusijās tieši iepriekš. 900 miljonu eiro uh, Tas ir eksports uz Eiropas Savienību, tās ir tekstila joma un vēl 5 miljoni kopu, vēl papildus. Bet, nu, tekstilu rūpniecība ir norūpējusies, nobrījusies Eiropā un arī vēl preferences attiecībā uz trešajām valstīm un uh, līgumi uh, vidusjūras, uh, vidusjūras reģionu valstīm un arī Turcija. Tātad mainot pieņemtu uh, šos līgumus, mēs um, atvērsim tirgu tā kā to darījām, piemēram, dažas gadus iepriekš arī ar Ķīnu. Tātad jautājums ir tāds, kādēļ šis uh, regulējošais trīs gadu termiņš, uh, raugoties uz uh, evolūciju trīs gadi, nu praktiski ir brīvās tirdzniecības līgums tikai slēptā veidā ar Pakistānu un trīs gadi, kādēļ tāds uh, skaits, un vai tas maina reglamentējošos ietvarus, un uh, vai Pakistāna būs vienīgais, kas gūs labumu. Tagad viens cits jautājums par diskusijām uh, ar jums kopā. Esam pagājuši nedēļu plenāru sēdē diskutējuši arī par geogrāfiskiem jautājumiem, par mūsu a, bažām. Jūs sakat, ka nekas nemainās šī jautājuma skatīšanā. Daži a, tādi jautājumi punkti paliek uh, par uh, patentiem, par um, medikamentiem bez patenta ražotiem, par personīgo brīvību, par personu un pasažieru pārmeklēšanu lidostās. Nu, es uh, nezinu, vai mēs tikai um, apstājamies pie jautājuma, kas ir saistīti ar mūzikas. Ja, ierakstu uh, dažādu nesēju pārbaudas. Un tas, kas ir, piemēram, ierakstīts kompjūterē, ka tam varētu būt komerc vērtība, un vai tas ir, par, par to ir jāsodi, ja jūs personīgajā kompjūterē ir tādi ieraksti. Un kam tas nāktu pa labu, ja tas tiek tā ieviests? Man liekas, ka šajā jautājumā virzības priekš tās nav praktiski nekādas. Tagad par investīcijām. Tas ir jautājums, tas ir jauns arī mums. Uh, investīcija pakotne, kas no vienas puses skar reglamentu un otras puses mūsu paziņojumu. Vēlos uz to atsaukties uz to, ka šajā, šī jautājuma risināšanā mēs esam um, paša ceļa sākumā un daudz jautājumu ir jāuzdod, piemēram, savstarpējās atbilstības par savstarpējīgumu principu, kāda ir jūsu pozīcija, jautājums par dalību valstīm, par tiesu lēmumu pielietošanu vai EKT lēmumu tiek apusē pielietot vai ir kāda cita interpretācija iespējama. Un uh, pārkāpumu dalību valstīs, kuru nav maz, kāda ir uh, komisijas pozīcija šajā jautājumā. Tāpat arī fakts ar privātiem investoriem, kuriem ir uz kuriem var attiekties dažādi reglamentējušie ietvari, un arī um, arotbiedrību kustību un uh, viņu uzdotie jautājumi. Nu, šeit jautājumi ir ļoti daudz. Bet nu, jūs zinat, komisāra kungs, kādā uh, virzienā mēs uh, ejam uh, vērtējot investīcijas. Par transatlantisko sadarbību. Raugos uz tekstu šodien un mēs redzam pozitīvas iezīmes Un kā jau iepriekš runāju par konfliktu atrisināšanu, tam vajadzētu būt prioritāram jautājumam arī par publisko veselības aizsardzību, par apusējību, un tas skar gan ar hormoniem apstrādātu gan barību, gan arī ģenētiski modificētos organismu un produktus, kuros tie ir izmantoti. Un kopumā runājot par tirdzniecības politiku savi, Eiropas Savienībā, nu, dažkārt liekas, ka mēs virsamies uz uh, neveiksmīgu darbību. Nu, būtu sarežģīti uh, detalizētāk vēl runāt. Bet, nu, es pats pārstāvu tēzi, ka ir rūpniecības uh, politikai jāatgriežas uh, komisijas pārspā, paspārnē, jo šeit, nu, nav tādas īstenas uh, rūpniecības politikas. Un nos, noslēgumā, man liekas, ka Eiropa slēdz daudz un dažādus uh, līgumus, vairāk nekā tas ir absolūti nepieciešams. Un, piemēram, ar Dienvidu Koreju uh, attiecībā uz nodarbinātību tas nenes nekādu pievienoto vērtību un arī uz pakalpojumu ne. Nu, tie ir tādi jautājumi, ko es ļoti ātri uzdevu tajās jomās, par kurām esmu norūpējies nu, mums um, diezgan maz laika. Tā kā um, es lūkšu, es lūkšu runātājs izteikties īsi. Dienā jautājumi, vienkārši uzskaitīšana, uh, viss, kas var notikt uh, tirzniecības jomā. Lūdzu, Žadokungs. Es atvainojos, bet vēl ir liberāļi. Mario Sarnes. Nu, neuztraucieties, es nebūšu arī. Uh, Nu, nerunāšu ilgāk nekā iepriekšējais runātājs. Es tikai gribēju uzdot četrus jautājumus, un tie ir precīzi jautājumi par a, akta. Tās ir līgums a, vērsts a, pret viltojumiem nu, un domāts viltojumu apkarošanai. Tas ir jautājums par konfidencialitāti, ko es gribu o, uzdot. Un tā kā nezinām neko, tad izplatās dažādas baumas, un es domāju, ka Gluži pretēji vajadzētu caurskatāmību veidot. Esmu pilnīgi pārliecināta par to, jo man liekas, ka mēs patiesi runājam par individuālo brīvību, par internetu un tā tālāk. Daudz iesaistās šo jautājumu risināšanā, bet gribu atgādināt, ka viltojumi un uh, autortiesības ir milzīgi lieli jautājumi arī nākošajiem gadiem un ka tie uh, ir kas vairāk nekā tikai interneta jautājums. Atgriežos pie Dienvidkorejas jautājums. Uh, un par Samsung, tad, kad iPad iznāca, tad sešu mēnešu laikā Samsungs aizliedza to importu, kamēr paši neizveidoja līdzīgu projektu. Nu, tātad šis autortiecību jautājums ir patiesi ļoti nozīmīgs un konfidenciālitātes klauzula ir tā, kas man interesē. Nākošais Merkusur vienošanās. Jūs run, redzējāt, ka mūsu parlaments ir iebalsojis ļoti nozīmīgu grozījumu rezolūcijā sakot, ka uh, Eiropas Savienībā var ieviest tikai tādas lauksaimniecības produktus, kas atbilst vides, veselības aizsardzības, dzīvnieku labturības un citām normām. Tas ir izšķirīgi nozīmīgi, jo es domāju, ka tas var radīt jurisprudences gadījums visai tirdzniecības politikai. Un es esmu ļoti apmierināta, jo šādā veidā redzu šo savstarpējīgumu, par kum, ko tik daudz runā. Bet kā jūs šo a, parlamenta pozīciju ievērosiet a, diskusijās ar Merkusuru? Trešais jautājums par Pakistānu. Jā, protams, ir jautājums par tekstilu izstrādājumiem un etanolu. Domāju, ka Žadokungs par to runās. Un arī, piemēram, no Eiropas puses, es saprotu, ka ir nepieciešams līgums, varbūt tāds orģinālāks ir Pakistāns savādāks. Uh, lai tam patiesi būtu um, pozitīva ietekme uz pakistāniešiem pašiem. Tādēļ es gribu zināt, ko jūs kā komisāri esat paredzējis, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotāju labklājība uz pieaugtu, un tas nāk tiešām viņiem par labu. Nākošais jautājums. Kā jūs pat laban uh, vērtējat uh, apusējības uh, principu tirdzniecības politikā pat labam neredzam viņu tādu konkrētu pielietojumu. Paldies! Merci, monsieur le président. Merci. Tagad Žadokungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisāra kungs. Nu, man lūdzu izteikties par etanolu un izmantot šo iespēju. Protams, ka mēs esam ļoti noraizējušies par šo etanola jautājumu arī šajā steidzamajā palīdzības plānā. Um, kas ir domāts Pakistānai. Mēs esam pārsteigti par to, ka plāns, kura mērķis ir atbalstīt pakistāniešus, kas ir kļuvuši par uh, upuriem pārtiks piegāžu uh, nedrošībai, šeit ir jautājums par etanolu. Mēs zinām, ka Brazīlijā ir bijis tāds piemērs, ka tas uh, noved pie pārtiks drošības apgād, uh, pārtiks apgād drošības samazināšanās un nevis otrādi. Un es esmu nedaudz arī Nu, vīlies, um, uzklausīju uz 9. novembra plānu par um, tirdzniecības stratēģiju, uh, stratēģiju 2020, un jūs tā neko daudz neteicāt par to. Es gribētu šajā ietvarā arī, nu, varbūt virzīt jūs un jautāt jūs par šo skatījumu, nu kādu tad secinājumu jūs izdarat no šīs globālās uh, Eiropas kadras un uh, Kadrs Arifs un arī Marija pieminēja, ir tādi negatīvi secinājumi. Un kādu secinājumus jūs izdarat jaunai stratēģijai? Kā jūs integrēsiet diskusijās eh, Eiropā, tās ir samērā tādas, nu, eh, ciešas par eksporta modeli? Kā tirdzniecības eh, eksporta politika Eiropā iespaido iekšējo sabalansētību, vienmēr ir jautājums par eksporta apjomu un par Eiropas līmeni, kā jūs uh, nosakt šīs perspektīvas, un ja tādas ir, par G20 secinājumiem, lai rastu sabalansētību starp Eiropas, ASV un Ķīnas eksportiem un īpaši par eksporta struktūru. Un pēdējais punkts, tas vienmēr man ir saistīts šajā tirdzniecības politikā, kas tiek veidota par jauni. Kā jūs e, integrējat klimata jautājumus? Paldies! Šalts. Paldies, Helmuts Šulcs. Thank you, Mr. President. Thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Daudz jautājumu. Kas man ir iet te pašā virzienā, kā kolēģi jautājumi. Tā kā tikai 3-4 konkrēti jautājumi. Pirmkārt, jūs pieminējāt datumu nākamajai tek sanāksmei. Kādas pozīcijas jūs vēlaties uh, ienest uh, sarunās un uh, kāds mērķis ir, teikt, sanāksmē runa ir par globāliem izaicinājumiem, kā jūs tur skatāt transatlantiskās attiecības un šo attiecību formas divpusēji un globāli. Otrakārt, vai jūs pieturēsieties pie priekšlikuma vai prasības no parlamenta iekļaut arī parlamenta pārstāvjus eh, tiekoties tek grupai. Šis pār, priekšlikums tika izteikts, lai uzlabotu pārskatāmību, lai tas viss būtu labāk saprotams, lai tas būtu atvērtāks visām iesaistītajām institūcijām. Treškārt, man patīk jūsu skaidrojumi ko jūs sniedzāt pagājušo nedēļu Strasbūrā praktu. Neskatoties uz to, spācu valodā izlasīju, vēlreiz izskatīju dokumentus un visi tie skaidrojumi mazā drukā. Nu, tur jums ļoti rūpīgi jālasa šie skaidrojumi. Tur, teiksim, otrā parinde. Viens no atvērtiem jautājumiem joprojām. Lielbritānijā gribēja izkļaut izslēgt patentus no teksta. Tad mums bija diskusija uh, ar Indiju uh, un četri nepatentētie produkti tad tiek skarti aktas ietvaros, un tas varētu radīt pretrunas. Un runājot par brīvās um, tirdzniecības nolīgumu ar Indiju, um, kas nu, tiek gatavots, runājot par klīniskiem testiem un šo testu datumiem, radītu daudz problēmu nepatentētiem medikamentiem, jo kompānijām būtu jāveic klīniskās pārbaudes, uh, un Indijā šādas iespējas praktiski nav. Varbūt mēs mm, varētu eh, svītrot datu ekskluzivitāti eh, un eh, līdzīgus aspektus no tekstam. Paldies! Dārta Mauta kungs. Paldies! Jā, tas, mm, tā ir vienīgā komiteja, kur man lūdzu ieslēgt mikrofonu runājot. Paldies, komisāra kungs, par ierašanos, un es pateikšos arī par to, cik atvērts cārskatāms ir tas, ko jūs teicāt. Daži saka, ka Lielbritānijas, Britānijas impērija sabruka sliktu manieru dēļ, bet par jūs, komisāra kungs, to nekadā gadījumā nevar apgalvot. Es runāšu ļoti īsi. Jūs teicāt, ka Lisabonas līguma galvenā saka bija koplāma procedūra attiecībā uz tirzniecības lietām. Caurskatāmība parasti ir laba lieta. Un tās sakas gandrīz vienmēr ir laba lieta, jo, jo vairāk caurskatāmības jums ir, jo labāk lēmumi jums sanāk. Uh, bet uh, tur slēpjas arī riska faktors diezgan nozīmīgs, un tam ir vairāk piemēri, arī šajā komitejā ir bijuši šādi piemēri. Proti, tiesniecības politikas politizācija. Tas nav patērētāja interesēs, ja tirsniecība tiek politizēta. Patērētāji Eiropā vēlas tirsniecības politikas integritāti un es vēlos, lai jūs sargātu tirsniecības politikas integritāti un neļautu to politizēt. Man ir divi ļoti īsi komentāri par sadraudzības valstīm, kas, par kurām esam norizējušies īpaši Lielbritānijā. Un uh, Lielbritānijas neatkarības partija. Es runāju par situāciju ar Pakistānu. Es uh, Eh, ļoti atbalstu priekšlikumu attiecībā uz Pakistānu. Un es eh, iesaku kolēģiem eh, atbalstīt šo priekšlikumu Arifa kungam. Es teikšu, jābūt trīs gadiem. Viens gads mums daudz ko nedos. Trīs gadi interesē uzņēmējus un patērētājus. Trīs gadi mums dos astoņkārtējo, deviņkārtējo efektu salīdzinot ar vienu gadu. Tā kā es labprāt pārnātu šo lietu ar jums. Būtu laimīgs atrast saskarsmes punktus, vienoties par sadarbību attiecīgās jomās. Par Šrilanku es gribēju izteikties, pret to mēs tā ļoti stingri izturamies. Uh, Un vēl viena lieta. Labi, ka Džo Higgins ir šeit. Kreisiem ir tāda labi izstrādāta kritika. Viņi saka, Eiropas Savienības subsīdijas, subsīdiju rezultāts ir lauksaimniecisko produktu dempings, noved pie lauksaimniecisko produktu dempinga attīstības valstīs par to runāja Džo Higgins pagājušajā reizi, un komisijas pārstāvī izskatījās tā, ka viņi nekad par to nebūtu dzirdējuši, kaut arī par to runā pēdējo 40 gadu laikā. Mēs esam ļoti noraizējušies par situāciju. Un es lūkšu komisāram, neskatoties uz to, ka viņš ir ļoti aizņemts. Varbūt jūs varētu ieskatīties lauksaimniecisko produktu situāciju, kas tiek subsidēti, kur eksports tiek subsidēts Eiropas Savienībā, un kā tas ietekmē um, attīstības, mazattīstības valstis. Paldies, nu tas arī būtu viss. Nu, visvēlākais mums jāpabeidz desmit pāri uh, sešiem, un um, es redzu, ka mums ir vēl daži runātāji. Varbūt Kā jūs vēlaties atbildēt tagad vai uzklausīt pārējos? Nu, man 25 jautājumi tika uzdoti, ja pareizi es sareiķināju. Jums jāizvēlas. Nu, nu, tikai Arifa kunga jautājumi. Nu, tas ir tā kā mm, jautājumu vārnīca praktiski. Es domāju, ka es sākšu atbildēt, un tad mēs skatīsimies. Komitoloģija uh Komitoloģija, Kristautas kundze. Iespējams, jums ir taisnība, ka tomēr eh, tirzniecībā ir arī politiskā sastāvdaļa. No vienas puses eh, tas ir stratēģisks pasākums, ņemot vērā vairākus partnerus, no otras puses tas ir tehniskas dabas jautājums un tā ekonomiskais iespējas ir acīm redzams. Mēs, protams, te varētu ilgi par to diskusēt, bet, diskutēt, bet fakts ir tāds, ka Lisabonas līgumā ir skaidri norādīts, ka tirzniecība pati par sevi atsevišķi netiek izdalīta. Es 25 gadus esmu bijis uh, jurists, un te vienmēr argumentus var rast, bet Arī Vācijas nostāja ir tieši tāda. Būtībā tas ir līgums, kurā tirzniecība nav izšķirta. Tad līdz ar to te ir politiskais elements, un tieši tas man arī padaļai patīk šai tirzniecībā. PTO, Pasaules tirzniecības organizācija. Man nu pat bija diskusija ar Askalamī kungu, es diezgan bieži ar viņu tiekos arī bieži ar viņu runāju pa telefonu, un mēs turpinām diskusijas. Mēs arī mēģinām ietekmēt mūsu ASV kolēģus, lai viņi pēc iespējas vairāk iesaistītu šajās debatēs. Taču nav viegli paredzēt, kas viņiem ir padomā. Tiešām to paredzēt nav viegli. Un eh, mums ir jāturpina sarunas, pirms mēs varam paredzēt, kāds būs viņu eh, viedoklis, jo arī gaidāms ir vēlēšanas, un tad pēc tam būs skaidrs viņa politiskās nostājas. Bet katrā ziņā Seulā G20 sanāksmē mēs arī apspriedīsim šos jautājumus, un Toronto viņi nevēlējās to darīt, bet tagad labprāt eh, viņi to apspriedīs, nu, un Eiropas Savienības nostāja arī būs drīz vien skaidra. Jūs ierosinājāt vadīt sarunas kopā ar amerikāņiem. Es jau to esmu ierosinājis. Mēs mēģinājām to darīt saistībā ar investīciju nolīgumu ar Ķīnu, taču es nedomāju, ka te ir iespējama privās tirzniecības nolīguma, jo te ir arī runa par konkurenci. Vismaz līdz šim mēs, pozīci, mēs Eiropā bijām tādā pozīcijā, ka mums bija iespēja vadīt sarunas iespēja vadīt sarunas ar Eiropas parlamentu. Tāpat, tāpat kā arī ar uh, Panamu. Un dažās jomās tam būtu arī jāga. Proti, eh, nolīgumi par investīcijām ar Ķīnu arī būtu interesanti doma, bet par to jālem Eiropas Savienības līmenī. Um, Un tad eh, jautājumi, kurus uzdeva Pādērs Arīfs. Es esmu jums ļoti uh, pateicīgs arī par to, ko jūs teicāt par komitoloģiju. Un, uh, nu, ne visi jums piekrīt, nu, vismaz man tā liekas. Nu labi, bet nu, mēs esam jautājumu risināšanas sākumā. Par Pakistānu kādēļ trīs gadi? Nu tādēļ, lai tas iekļaujas arī eh, tādā tirdzniecības ciklā. Un eh, jūs lemjat, teiksim, eh, likteni arī attiecībā uz Pakistānu un uz nākošo schēmu attiecībā uz GSP un vai jūs iekļausiet vai nē. Nu, jūs būsiet tie, kas izlemsiet. Tagad par ak akta. Nu, šeit patiesi man. Es tā pārāk daudz vairs šajās lietās nesaprotu. Es esmu astoņus mēnešus komisārs. Un mēs jau trīs reizes plenārsēdā diskutējām par aktu, un aizvien ir, e, tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Es atbildu vienā un tajā pašā veidā. Nu, es, es negribētu visu to kritizēt, bet nu, viss ir skaidrs un neskatoties uz visu, tie paši jautājumi tiek uzdoti atkal un atkal. Un uh, arī šo pēcpusdienu jūs pats un jūs, kolēģi, par uh, geogrāfiskiem indikatoriem. Mēs ļoti skaidri uh, lielu uh, soli pavirz, pagājām uz priekšu. Ne, amerikāņi norāda šo geogrāfisko identifikāciju un uz uh, autortiesībām. Tie ir fiksēti, uh, tāpat arī robeža aizsardzības stiprināšanai ir uh, princips un vienošanās, ka tie tiks saglabāti, un līdz ar to ir tāds nu, tiešām plašs solis uz priekšspiests. Ja jūs domājat, ka ir iespējams uh, diskutēt uh, ar amerikāņiem uz tādas absolūtas uh, vienlīdzības principiem par geogrāfiskiem jautājumiem, nu tad es varētu jūs labprāt ielūgt sarunās un aicināt jūs. Uh, uh, piedalīties. Mēs esam ļoti lielu soļu spēruši uz priekš tajās uh, sarunās, un tas nav slikti. Un es tā īsti nesaprotu saistību starp uh, patentiem un arī uh, ģenerikas medikamentiem, proti nepatentētajiem. Akti ir ļoti skaidri par to runājuši, ir skaidri noteikumi, pat labam tiek diskutēts starp Eiropas uh, Savienību, uh, Indiju un Brazīliju kas notiks. Un es domāju, ka mēs virzamies uz um, nolīgumu. Jā, ir bijušas uh, problēmas ar vienu dalībvalstu, kas pārtrāc transīdu pārvadājumus. Bet es nevaru teikt vēl skaidrāk nekā tas, jo, manuprāt, tas ir pamat uh, jautājums, pamat brīvības jautājums pieeja medikamentiem arī uh, nepatentētajiem arī tiem, kas nāk no Eiropas, un es nepiekritīšu uh, uh limitu noteikšanai, uh, lai arī kas būtu, teiksim, um, izraisījis šādus. Jautājums tagad par personīgo brīvību jautājumu. Es jau vairāk kārt esmu teicis, uh, tas uh, nav tā, un es domāju, ka jūs plenā, es būtu pateicīgs un priecātos, ja jūs plenārs sēdē mainītu jūsu viedokļu. Un es tikai vēlreiz varu atgādināt, ka tas nav tekstā. Uh, Un uh, akta nemaina materiālās tiesības. Un ja kāda dalībvalsts uh, aptur kādu un kontrolē pie savām robežām, tā ir, uh, tās ir tiesības šai dalībvalstī. Un tas nenotiek uh, manas kļūdas dēļ, ne jūsu, ne Eiropas parlamenta uh, kļūdas dēļ. Tā tad uh, akta nav uh, tādu iespēju šo uh, papildu jautājumu risinājumu paredzēt. Uh, kam tas ir par labu? Nu, žēl, ka jūs nebijāt uh, klāt šajās diskusijās, jo līdz pat uh, uh, beigām pagājuši nedēļa plenārsēdē piedalījos diskusijās un ir tāds uh, elements, kas nekad nav ticis pieminēts, tas ir cik nozīmīgs uh, šis jautājums ir mūsu rūpniecībai, mūsu uh, strādniekiem, mūsu pētniekiem, ir miljoniem cilvēku kuru uh, darbs ir atkarīgs no uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības. Un uh, mēs nevaram izkļūt no krīzes, arī uh, risinot nodarbinātības jautājumus. To neievērot. Un jautājums, uh, kam tad nāk uh, pa labu, ka mēs aizstāvam mūsu autortiesības, es esmu ļoti pārsteigts par to. It īpaši par to, ka ļoti daudz, kas uh, tiek izteikts, un nekad uh, netiek atsauca virzīt uz to, uh, kāda uh, ietekme aktē var būt uz nodarbinātību. Tagad runājot par investīcijām, kas uh, var iesniegt sūdzības attiecībā uz šo jautājumu Nu, tad runāsim par tiecniecības aizstāvības inst aizsardzības instrumentiem, ko tas skar. Un paziņojumos esmu vienmēr teicis, esmu gatavs ierasties pie jums tad, kad paziņojumu apstiprinās komisāra kolēģija. Un pirms tam man ir grūti teikt, nu kāda būs komunikācija, kamēr šis dokuments kolēģijā nav apstiprināts vēl. Bet tikko kā tas notiks, es esmu gatavs ierasties, um, diskutēt ar jums un diskutēt patiesi uh, padziļināti. Desarmas kundze par konfidencialitāti vai caurskatāmību. Nu, tie ir savstarpēji saistīti tā ir Eiropas komisija, kas uh, uzsvēra un prasīja, lai teksti tiktu publicēti. Un pēdējie teksti Tokio secinājumi ir uh, publicēti četras dienas pēc diskusijām. Četras dienas pēc diskusijām. Nu, burtiski viss teksts ar, nu, tā teikt, pēdiņās arī sešām iebildēm, uh, kādas uh, bija un kādas vēl eksistē no Eiropas un Amerikas puses. Bija viens jautājums par tiesību sārgu, jeb ombudu. Jautāt, eh, tika jautāts, vai caurskatāmībai ir jābūt totālai jā, eh, vienošanās tekstos un arī vienošanās tekstos par tirdzniecību. un parlaments, nu tā īsti neuzticas izpildu varai, nu tas ir skaidrs, bet jūs taču uzticaties noteikti tiesību sargam, un viņš teica, nē, komisija var saglabāt šos dokumentus konfidenciālus, jo, ja tas tā nav, tad sarunu pozīcija varētu būt vaināta. Un tā tas ir, un mēs esam izdarījuši visu, lai, lai atvieglotu uh, jūsu dzīvi un lai sarunas, kuras mēs vedam, būtu veiksmīgas, un komisija ir tā, kas uh, ved sarunas, un es domāju, ka es nevaru nostādīt sarunu vedējas absolūti neiespējamā situācijā. Jūs to visu zinat, bet nu, man liekas, ka vispār parlaments uh, sastāv no uh, akti speciālistiem, ka tas ir jautājums, ko parlaments ļoti dziļi skata, un ir tikai speciālisti, kas ar to jautājumu nodarbinās. Es mēnešiem ilgi strādāju, lai iepazītos, un man vajadzēja mēnešus, lai vispār iepazītos. Neesmu speciālists vēl tā no tā, bet man liekas, ka jautājums ir, eh, nu, netik vienkārši. Tagad par Merkosuru. Jā, jūs nobalsojāt, eh, ir rezolūcija, un ja tā ir, eh, ja tā ir pielietojuma burtiski burtu pa burtam, tad jāpārtrauc visas tirdzniecības sarunas. Jā, nu tad jāpārtrauc. Un tie apstākļi, kādus jūs iebalsojat šajā uh, rezolūcijā, tā ir jūsu vara balsot šādā veidā. Uh, tie uh, nav kritēriji, kāda atbilst uh, PTO. Nu, nemaz. Kritērija ir veselība un daudzi citi, vispār cilvēka kā tāda veselība. Protams, ka ir um, arī tādi ētiski apsvērumi, es tos atbalstu, protams, bet, nu, tas tā nav, ka tas būtu ierakstīts PTO kritērijos, kurus kā piemēram attiecībā uz im, importa pārtraukšanu. Un raugoties uz to iespēju kā, un tiem viedokļiem, kāda ir jums un citiem, nu tad praktiski pēc saskaņā ar šitiem viedokļiem ir jāpārtrauc sarunas, lai arī par ko tās tiktu vēstas. Bet ir atšķirība starp to, teiksim, lai kāds izjust simpātijas pret kaut ko citu un ieviešana praksē. Nu, tās ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas, un es gribu teikt, ka ja tas viss ir jāievieš, tad, nu, jāpārtrauc sarunas. Bet jūs esat, jums ir jūsu brīvība balsot par rezolūcijām un prasīt no komisijas, lai tā pārtraukt pilnīgi visas tirtniecības sarunas, jūs tā varat darīt. Bet nu, pozīcija un, teiksim, noteikums, kādus jūs uzsakat, jā, mēs uh, uzmanīgi izlasīsim un raudzīsimies, kā mēs varam to sarunu uh, procesā integrēt, bet mēs nevaram akli vienkārši uh, rezolūcijai sakot, tas nav iespējams. Par Pakistānu. Jūs uh, zinat, uh, kāda ir pasākuma. Komisija ir izteikusi priekšlikumu par Pakistānu. Uh, pēc uh, padomas prasības. Padoma bija tā, kas prasījums izteikt priekšlikumu, un cik es zinu, tad visas dalība valsts padomē ir pārstāvēts visaugstākajā līmenī, un Eiropa padoma pieņem, jā, pieņem lēmums vienbalsīgi. Tā pakotne, ko mēs uh, piedāvājam, ir ļoti mērena, un neviens nepiekrīt. Eiropā daudz saka, tam vajadzēja uh, būt pārāk, tam būtu jāiet tas ir gājis pārāk tālu. Ir tādi, kas saka, tas uh, nav pietiekami, Pakistāna saka, ka tas uh, arī nav tas, ko sagaidīja, un man liekas, ka nu jāgaida, ka priekšlikums varbūt nav tik. Um, um, nu, nepilnīgi kā liekas, un varbūt, ka tā labāk tomēr atbilst šodien situācijai. Jo ieteksme būs pozitīva, jā, tas tā būs, vai tas ir izmērāms, nu tas nav tik ļoti vienkārši, kā to varētu izmērīt. Ja, kā, uh, Kvislauds kundze teica, tas nav tik ļoti vienkārši, bet, nu, e, ir valdības, kas nosaka, ka tādi kriteriji jāizstrādā, un tas ir tas, ko mēs tad arī darīsim. Tagad par savstarpējīgumu. Tātad, par savstarpējīgumu. Jā, mēs strādājam pie priekšlikuma par šo jautājumu. mums ir pietiekami skaidrs idejas, kā to darīt, bet pirms mēs to varam izdarīt, mēs varam izteikt tādu priekšlikumu, bet ir nepieciešams ietekmes novērtējums, un tam ir nepieciešami mēneši. Un praktiski situācija ir tāda, ka mēs nevarēsim tekstu jums prezentēt, kas būtu pietiekami precīzs pirms jūlija vai septembra 2011. gadā, nu, ievērojot termiņus, kādi ir jārespektē. Un, uh, es nu, dažkārt to nesaprotu. Tas ir diezgan politisks jautājums, un man liekas, ka ir tā diezgan savādi uh, un ir arī sasniegts konsens komisija rīkoties šādā izpratnē, bet nu, runājot par termiņiem, ir deviņi mēneši jāgaida pirms mēs varam pie jums ierasties ar likumdošanas priekšlikumu. Man liekas, ka tas ir samērā savādi un vajadzētu vēlreiz padomāt šo procedūru, bet procedūra ir ieviesta un nu, katreiz prasa vēl vienu ietekmes novērtējumu un Nu, praktiski ir vajadzīgi vairāk cilvēki, lai uh, to īstenot. Tagad žadokungs, jā, etanols. Pakistāna nav liels etanola ražojums, un es gribu um, teikt, kādēļ tas ir iekļauts. Visi kritizē to, uh, un visi kritizē, ka ir um, tekstila uh, produkti. Jā, bet lielākais postens uh, Pakistānas eksportā ir. Uh, šie produkti. Nu, mēs esam praktiski vienīgi, uz ko tas ir vērsts. Starp sauciens uz zāles to nedzirdam. Komisārkungs turpina. Jā, es esmu droši par to. Tātad mēs runājam par pietiekami ierobežotu kvantitāti. Un paziņojums, es jau teicu, ka tad, kad tas uh, Uh, tiks publicēts, esmu gatavs pie jums uh, uh, ierasties un eksporta struktūra. Nu, nesmu nekad sapratis, kādēļ Vācija kritizē, jo viņi ļoti daudz eksportē un varbūt, ka būtu labāk, lai visas dalību valsts uh, tā rīkoties un ir savādi kritizēt dalību valsts tādēļ, ka tie ir eksporta čempioni. Un es nesaprotu, kas tad slikts notiek ar eksportu tādā veidā, kā tas uh, tiek izdarīts. Daudz, kas uh, tiek darīts, lai uh, tas būtu klimatam par labu. Un uh, tas ir viens no elementiem, ko ievērojam. Tagad Šolts kundz par teku. Jā, mēs strādājam pie darba kārtības, kas mums ļaus izvērst diskusijas par globālu un strateģisku kontekstu transatlantiskām attiecībām krīzes situācijā, par ekonomikas atjaunošanu, un te pašā laikā es gribu piešķirt operacionālāku saturu mūsu darbam, jo īpaši saistībā ar inovatīvajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu jaunas darba vietas un zaļāku ekonomikas virzību. Es nevarētu sacīt, ka es esmu pārliecināts pilnīgi par to, bet iespējams, ka mēs te kaut ko varam panākt. Runājot par patentiem, man šķiet, es uz šo jautājumu jau atbildēju. Un tad Dārts Mutakungs uzdeva jautājumu par eh, caurskatāmību. Man šķiet, ka es jau jums par to paudu savu viedokli. Pakistāns jautājums arī tāpat. Uh, Un tad par lauksaimniecības subsīdijām, ka tas būtībā esot dempings. Es domāju, pagātnē tas tiešām tā bija, bet jūs zināt, ka tagad vairums subsīdiju iedars tā saucamajā zaļajā atvilknē. Es nesaku, ka šeit vispār vairs nekāda grotība nepastāv, taču katrā ziņā liel, starp lielajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem mēs neesam tie, kas ir uh, visvainīgākie. Liels paldies, turpina priekšsādātājs, ka jūs spējāt atbildēt uz lielāko daļu jautājumu. Es gribētu jūs lūgt vēl palikt kādu brīsniņu, jo es zinu, ka vēl trīs kolēģiem nebija iespēja izteikties. Es došu viņiem vienu minūti viņu jautājumiem, un jums tad būs divas minūtes eh, laika sniegt atbildes, eh, un tāpēc tam mēs ķersimies nākošajai sanāksmei. Alans, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es uzdošu trīs īsus jautājumus. Ņemot vērā to, ka laika nav daudz vispirms eh, valūtas karus, zinot, ka nav uh, līdzsvars starp eh, ASV ekonomikas un Ķīnas atbildīgajām personām šajā jautājumā, vai jūs kopā ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju un Eiropas bankas priekšsēdētāju izskatāt iespēju izvērst eh, monetārus pasākumus, lai nokārtot šo jautājumu. Un otrkārt, jautājums par šo savstarpējumību. Ir debates par to faktu, ka mēs esam pieņēmuši asimetriskus noteikumus jo īpaši saistībā ar GSP un eh, Dohas, eh, Doha to arī patur tādā pašā līmenī. Bet šeit ir problēma ar valsts iepirkumu. Es negribētu, ka šīs debates slēpj citus jautājumus saistībā ar iepirkumu. Te es domāju par nacionālo politiku, jo īpaši par valsts pasākumiem. Es gribētu zināt, kāds ir, kāda ir jūsu dekrona šo jautājumu. No, no vienas puses te ir savstarpējamība, bet, bet no otras puses vai tas nozīmē, ka valsts, ka valsts kompetentās iestādes vairs nevar regulēt savus noteikumus. Un visbeidzot, runājot par paziņojumu, Uh, saistībā ar zaļo, zaļo, zaļajām darba vietām un ilgspējību. Vai būs uh, uzņēmumiem kāda sociālā atbildība paredzēta šais ietvaros, ņemot vērā arī to, ka padoma gatavo jaunu, jaunu paziņojumu par uh, RSP. Rinaldīkums, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, biju klāt pagājušajās debatēs par Pakistānu, tomēr jau toreiz es no komisijas nesapratu vienu lietu. Vispirms mēs atbalstām Eiropas komisijas priekšlikumu un šo institīvu. Tas nu ir pilnīgi skaidrs, bet es nesapratu. Vai ir jebkāda veida pasākumu pakotnei komisijas priekšlikumā, kas paredz Pakistānu padarīt ilgspējīgāku uh, šo tekstila nozari Pakistānā. Es arī šo jautājumu uzdevu plenārsēdē, tomēr nesapratu jūs atbildi. Vai komisija par to ir domājusi? Par aktu. Jūs sacījāt, ka mēs visi esam akta speciālisti. Protams, ka tā nav, bet uh, šis jautājums par geogrāfiskajām norādēm būs daudz mazāk Eiropas jautājums, jo tas iespaidos darbu vietu zudumu. Un uh, uz to es gribētu norādīt. Paldies. Un visbeidzot turpina priekšsēdētājs Hemštona kungs no zaļajiem. Paldies! Jautājums par geogrāfiskajām norādēm akta ietvaros. Jūs sacījāt kā ASV pilnīgi nepiekrita šo geogrāfisko norāžu iekļaušanos. To es saprotu. Ja mēs paraugamies uz, paraugamies 1, 3, 2 pantu, tad tur ir skaidrs, ka, te, ka ir norādīts, ka nav nekādu pienākumu abām pusēm ievērot šos noteikumus. Mēs saprotam, ka šāda geogrāfiskās norādes nav aizsargāts ASV. Līdz ar to pilnīgi skaidrs, šis jautājums par geogrāfiskajām norādēm vispār ir ārpus. Uh, bet ir bijuši arī labi rezultāti un ziņojumi, kas norāda uz to, ka būtībā šīs norādes tiek iekļautas. Tad es īsti nesaprotu, kāda tad ir situācija. Lūdzu, paskaidrojiet. Paldies. Paldies. Um, Komisārkungs, jums ar pāris minūšu, lai atbildētu uz šiem pēdējiem jautājumiem. Es sākšu ar pēdējo. Akta. Nav līgums, lai mainītu likumu kā tādu akta nemaina likumu par geogrāfiskajām norādēm. Kādai no pusēm. Akta nevar mainīt to, kas rakstīts likumā ASV par šo lietu. Akta mērķis ir noteikumu ieviešana par intelektuālā īpašuma tiesībām, un tur ir eh, paredzēta vienlaidzīga izturēšanās mm, pret mm, visām, mm, bet visiem punktiem, un tā skaitā arī pret geogrāfiskajām norādēm. Un tajās valstīs, kur šīs norādes tiek atzītas, tās uh, eh, tiek ievērotas. Par to tiek runāts aktā par likuma piemērošanu. Kur li tāda likuma nav, tur nevar paredzēt nekādas juridiskās aktivitātes. Tik runājot īpaši par Singapūru, kur ir geogrāfiskās norādes, kur ir uh, valsts reģistrs un kur notiek uh, noteikumu piemērošana uz robežām. Un tur vien, vienīgais uh, varbūt jānošķir gala patērētāji no produktiem tranzītā. Tad mēs vēlamies, lai norādes tiktu atzītas kā komisija, bet tas nav viegli, jo daudzas valstis tās neatzīst. Bet nu, tas ar aktas palīdzību nevar notikt. Es ceru, ka esmu skaidri uh, izstāstījis situāciju. Tālāk par kompensācijām. Es sapratu, ko jūs teicāt plenārsēdē un arī tagad. Par geogrāfiskiem norādēm es jau pietiekami skaidri izstāstīju. Atzīšana ir, bet daļēja. Vienkārši tāpēc, jo daudzas valstis neaizsargā geogrāfiskās norādes, bet aktas rezultātā mēs nezaudēsim darba vietas. Mēs tikai varam iegūt darba vietas, jo atzīšana darbosies labāk nekā līdz šim. Šeit ir neliela pretruna tajā, ko jūs teicāt. Valūtu karš. Vai mēs esam paredzējuši kaut kādas tirzniecības pasākumus? Pat labam vēl nē. Šo jautājumu man jau uzdeva plenārsēdē, ja nemaldos. Jā, tā bija. Un pat laban priekšlikumu šai virzienā nav. Tādi pasākumi ir paredzēti ASV, Amerikas Savienoties valstīs, pārstāvu palāta ir balsojusi rezo par rezolūciju Un tagad jāskatās, kā tā situācija attīstīsies senātā. Tādam pašam tur būtu jābūt balsojuma. Un prezidents tad te būs savu veidu arbitrs, šīrē tiesnesis. Bet mums vēl nav e, domu, ideju šādā virzienā. Runājot par appusējamību, savstarpējību. Jā, mēs strādājam pie šī jautājuma saistībā ar valsts iepirkumu. Te ir zināmas grūtības, tomēr te nav jautājums tikai par tirsniecību, bet te pastāv arī direktīva par šo jautājumu, direktīvas, kas tiek apsprīstas, runājot par komercpolitikas nolīgumu vai mēs domājam arī par šo sociālo jomu, jā, mēs esam mēģinājuši šai paziņojumā ņemt vērā visus aspektus. Arī jūs par sociālo minējāt un gal galā arī attīstības aspekts esmu paredzējis nākt klajā ar īpašu paziņojumu par attīstību un tirzniecību. Jā, mēs mēģinām uh, izveidot šeit holistisku visaptvarošu pieeju šai tēmai. Paldies komisāram. Šī bija ļoti plaša viedokļa apmaiņa. Nākamreiz iespējams mums jāsašaurina nedaudz tas aptvērums, tie jautājumi, kas um, ir jāizskata. Es jūs neapskaužu jūsu komisāra amatām Nevēlos arī risināt sarunas jūsu vietā, bet, protams, mums um, ļoti patīk uzdot jums jautājumus par to, kā sarunas norit. Paldies par jūsu skaidrojumiem un jūsu centieniem atbildēt uz visiem jautājumiem.